Uh, Dārgie kolēģi, ar nelielu kavēšanos mēs sāksim ar ceturto darba kārtības punktu, kas ir viedokļa apmaiņa ar eh, Pēteru Sanebī viedokļu apmaiņu Dienvidu Kaukāzā un Pieru Morelu, kas ir Eiropas Savienības īpašais pārstāvis Gruzijas krīzes jautājumos, ieskaitot Ženevas sarunas tādējādi visa. Uh, Gruzijas eh, un Kaukāza problēma tiks eh, skatīta, un man ir liels prieks sveikt abus mūsu viesus. Eh, mēs sāksim ar Morelu kungu uzstāšanos, neatvainojiet Senebī kungu uzstāšanos, un pēc tam ar Morelu kungu uzstāšanos. Un tad mums būs eh, jautājumu laiks. Saņemīgi kungs, lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Ir liels prieks eh, uzstāties šeit ceturto reizi pirms eh, ceturto reizi šajā komitejā, un es iesākumā gribētu atgādināt Eh, pār Gruzijas eh, un Krievijas karu augustā, kas bija ļoti nozīmīgs notikums eh, Kaukāzā. Kopš manas pēdējās prezentācijas šis karš pieprasīja izlēmīgu rīcību un es ar gandarījumu varu sacīt, ka Eiropas Savienība šajā procesā uzstājās kā miera, miera no organizētājs, Nu, tas ir ārkārtīgi nozīmīgi Eiropas Savienībai. Eh, diskusijas par austrumpartnerību padara skaidru šo Eiropas eh, apņēmšanos. Tomēr ir ļoti daudz jautājumu, uz kuriem ir jārod atbildes arī nākotnē. Vai mēs varējām izvairīties no kara, vai, mēs, vai mums būt, būtu bijis eh, jāsniedz lielāks atbalsts, vai mums ir jābūt uh, Eh, maigākiem vai stingrākiem attiecībā ar Gruziju vai Krieviju, kāda ir pārējie ārējie faktori un vesela rinda citu jautājumu, jo mums ir tie vienmēr jāpatur prātā, tad, kad mēs domājam par nākotnes politiku attiecībā uz šo reģionu kopumā. Un vislielākā eh, karā nozīme vēl aizvien būs jāizvērtē, taču Dienvid Kaukāza valstis ir aptvēruši savu vieglo ievainojamību un savstarpējo atkarību, kas ne, nevienmēr notika eh, piemēra. Piemēram, Ārmēnija ir pārskatījusi savu tirsniecības politiku ar Krieviju, ar Gruziju, eh, tāpat arī tika apdraudēti, apdraudēti Armēnijas eksporta ceļi un pat uz laiku pārtraukti. Un šī ievainojamība izpaudās arī kopīgajā eh, kopīgajā pasākumā, ko organizēja Armēnijas un Azerbaidžānas inženieri, eh, rekonstruējot Gruzijas dzelzceļa tiltu. Tāpat arī citas izmaiņas politikā nesenie soļi Armēnijā, Azerbaidžānā, kas ir spērti Karabakas jautājumā un diplomātiski e, uzlabojumi Armēnijas Turcijas attiecībās. Eiropas Savienība ir sava loma, lai atbalstītu šos pūliņus, ir tīpaši ņemot vērā to, ka robeža atvēršana un e, transporta uzlabojumi reģionā krietni vien uzlabotu situāciju mūsu kaimiņu valstīs. Dramatiskie notikumi Dienvidu Kaukāzā ir pierādījuši to, cik šis reģions ir svarīgs Eiropas Savienībai. Un runājot par vietējiem notikumiem šajās valstīs, e, vēlēšanas, cilvēktiesības tiesiskums, šie jautājumi nevienlīdzīgi tiek risināti visās valstīs, un es esmu iesaistījies darbā ar visām valstīm, dialogā ar visām trim valdībām, lai varētu stiprināt demokrātiju, institūciju veidošanā un organizējot dialogu ar opozīciju par būtiskiem jautājumiem, tā kā konstitūcijas grozījuma vēlēšanās un mēdī brīvība. Un it īpaši šis jautājums bija svarīgs pagājušajā gadā, jo tas bija vēlēšanu gads visā Dienvidu Kaukāzā, un arī Eiropas parlamentam šeit bija nozīmīga loma uzraugot vēlēšanas, novērojot vēlēšanas visā reģionā. Un mēs varam atzīmēt eh, ievērojumu uzlabošanos, tomēr vēl ir ļoti daudz jādara, lai uzlabotu vēlēšanu procesu visās trijās valstīs, un es arī gribētu sacīt, ka visās trijās valstīs valdība un valdošās partijas ir palaidušas garām iespēju eh, pilnībā apņemties veidot demokrātiskas valdības. Eh, tomēr Eh, tomēr jāatzīmē ir demokrātijas deficīts visās trīs valstīs. Sāksim ar Armēniju un pēcvēlēšanu nemieriem martā, eh, kas izraisīja aptuveni simts nāvis gadījumus un vairākus simts opozīcijas aktīvistu aizturēšanu un nonākšanu cietamā un opozīcijas aktīvistu vajāšana ir ārkārtīgi būtisks jautājums. Esmu atbalstījis eh, aizturēto atbrīvošanu un izmeklēšanu par 2008. gada mārta notikumu sakarā un esmu aicinājis vēl lēmējiestādes ieviest parlamentārās asamblejas eh, attiecīgās eh, rezolūcijas, eh, Eiropas padomas parlamentārās asamblejas. Tālāk, Armēnijas valdībā šobrīd ir e-, spēcīga ekonomiskā programma un tā ir uzsākus ambiciozas reformas, virzoties uz administratīvām reformām, ieskaitot tādus jautājumus kā eh, muita un nodokļu administrēšana. Tāpat arī nepieciešams Armēnijā izvietot eh, un arī ir izvietoti Eiropas Savienības padomu devēji. Tālāk runājot par Gruzijas karu. Armēnija ieturēja šajā sakarā neitrālu pozīciju. Konflikta sākumā Armēnijas lēmējiestādes uh, Eh, palīdzēja evakuācijas pasākumos un um, palīdzēja humanās palīdzības eh, piegādē un arī palīdz, palīdzēja Eh, izkļūt no Gruzijas Eiropas Savienības pilsoņiem. Vēl viens jautājums ir Turcijas Armēnijas attiecības, kas uzlabojās it īpaši pēc tam, kad abi prezidenti apmeklēja futbola spēli Erevanā pēc prezidenta Sarkisjāna ielūguma septembrī. Uh, tur, ir turpinājušās divpusējās diskusijas, un arī mēs esam vērojuši nozīmīgas pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas Armēnijā un Turcijā, un mēs, protams, sekojam šiem notikumiem ar neviltot interesi. Azerbaidžānā. Azerbaidžānas varas iestādes ir izpauduši interesi pār attiecību stiprināšanu ar Eiropas Savienību pēc Gruzijas krīzes. It īpaši Azerbeidžāna iz, e, e, izpauž savu interesētību Kaspijas koridora veidošana, un tāpat arī šie valsts ir atvieglojusi sarunas starp e, Turkmenistānu un Turciju enerģijas jautājumos un aicina Eiropas Savienību vairāk iekaisi, ietaisīties trans Kaspijas Eh, gāzes vada, Nabuko gāzes vada veidošanā. Tūlīt pēc kara Gruzija viens no visnozīmīgākajiem Azerbaidžānas devumiem bija apņēmība turpināt piegādāt Gruzijā dabas gāzi. Prezidenta vēlēšanās Azerbaidžānā, kuras liela opozīcijas daļa izlēma boikotēt, tika aprakstītas kā sakārtotas, labi organizētas, bet tomēr neatbilda daudziem uh, demokrātiska plurālisma standartiem. Un 18. decembra parlamenta lēmums eh, atsacīties no divu, eh, divu termiņu ierobežojumu prezidentam eh, dod iespēju attīstīties plašākam politiskam spektram. Un runājot par cilvēktiesībām un mēdījiem, Eh, aina ir visai neskaidra, atsevišķi notikumi ir bijuši, eh, vē, atsevišķi pozitīvi uzlabojumi ir eh, vē, vērojami, žurnālista atbrīvošana un, un citi notikumi. Tomēr 30. decembrī Nacionālā radio un televīzijas padome paziņoja par savu lēmumu neatjaunot apraides licences eh, ārzemju apraides organizācijām eh, valstī. To in, kritizēja daudz starptautiskās organizācijas, kā arī Eiropas Savienības kā pārkāpuma mediju plurālismā. Par Kalnu Karabahu es pārāk daudz nerunāšu, bet ir bijušas pozitīvas pazīmes pēc mm, notikumiem, ir tīpaši Maskavas 2. Eh, novembra deklarācija, kurā abas puses pirmo reizi atbalsta Madrides eh, principus, eh, eh, kas ir izstrādāti pirms vairāk nekā gada. Tāpat tomēr jāatzīmē, ka aina ir visai pretrunīga, ir bieži paziņojumi no Azerbaidžānas puses, kas šķiet aicina apņemties neizmantot spēku Eh, taču de facto situācija ir atšķirīga. Tāpat arī mums ir ziņojumi par eh, vardarbību un uguns pārtraukšanas eh, pārkāpumiem. Visbeidzot par Gruziju runājot, kur vietējā politikas, ekonomikas un drošības situācija šobrīd ir stabila, bet es gribētu sacīt tomēr ļoti trausla ekonomiskā krīze kas nopietni ietekmē Gruziju. It īpaši pēc augusta kara un pēc finanšu krīzes piespiež valdības fokusēties uz ekonomiskiem un sociālajiem jautājumiem vairāk nekā uz teritoriāliem jautājumiem, taču tas varētu mainīties ļoti drīz, ja situācija pasliktinās, un tāpēc mums ir cieši jāsako šai situācijai. Gruzija noturēja vairākas vēlēšanas, prezidenta, parlamentārās un reģionālās vēlēšanas, un kopš tā kā nebija vienprātības par spēles noteikumiem pirms spēlēšanām, tas e, notika ļoti pluralizētā politiskā vidē. Un runājot par Dienvidosetiju un Abhāziju, Piers Morels runās par uh, šiem jautājumiem sīkāk. Es gribētu tikai sacīt, ka Eiropas Savienības novērošanas misija ir ārkārtīgi nozīmīga, stabilizējoša šajā reģionā lai gan piekļuvis atteikšanā šiem reģioniem kavē misiju pilnībā īstenotās mandātu. Un to... lai varētu izveidot e, tādus, e, runāt par tādiem jautājumiem kā IDP situācija, arī par to Piers Morels runās. Un, e, un šobrīd Tikai Eiropas Savienībai ir mandāts, kas ilgst pēc 2009. gada februāra, tātad šis ir jautājums, kas mūs nodarbina ļoti lielā mērā šobrīd. Un es kopīgi ar citiem runātājiem aicināju Gruzijas lēmējiestādes izpētīt augus un izmeklēt augustu notikumus, kas notiek ar parlamenta komisijas palīdzību. Tā ir pirmā šāda veida e, komisija, Eh, tāpat arī Eiropas Savienība ir uzsākusi savu izmeklēšanu, aicinājusi veikt starptautisku izmeklēšanu, veidojot neatkarīgu šo izmeklēšanu, un eh, rezultātiem būtu jābūt pieejamiem 2009. gada jūlijā. Tāpat arī ir ļoti daudzas aktivitātes un projekti eh, dumpīgajos apgabalos pirms augusta kara, daudzi ir lēmuši veidot šajās teritorijās, organizēt eiropeisku virzību un e, Tomēr mēs, ne, mums ir jādomā par to, ka nedrīkst graut Gruzijas teritoriālo integritāti, un arī šajā sakarā notiek saka, sarunas ar Gruzijas valdību par to, kā visi šie projekti un problēmas var tikt sakārtots un saskaņots, ņemot vērā Grūzijas likumdošanu. Noslēgumā karš Grūzijā apliecina to, ka problēmas Kaukazā ir jautājumi, kas tiešā veidā skar Eiropas Savienību un ik viena atsevišķa problēma šeit nevar tikt risinātas iz, izolēti. Šīs problēmas nevar tikt nodalītas no mūsu attiecībām ar diviem lieliem partneriem reģionā, kas ir Krievija un Rusija, eh, Krievija un Turcija, neatkarīgi no tā, kāda bija Krievijas loma augustā un tāpat tiek piedāvāts austrumu partnerība un Melnās jūras eh, politika, vairāk augsta, augsta līmeņa tikšanās, eh, veidojot eh, dienvidu enerģijas koridoru, kā arī mūsu sarunas ar Krieviju un ļoti daudz šķaitēnās sarunas ar Turciju. Tāpat arī ieskaitot dialogu par Turcijas pašiniciatīvu eh, platformas Dienvidu Kaukāzam veidošanai. Tas nozīmē, ka ir pilna darba kārtība, un es ceru, ka es līdz savai nākamajai uzstāšanās reizē šajā komitejā varēšu ziņot jums atkal. Paldies, eh, Selim, bija par eh, ļoti pilnvērtīgo Uh, izklāst un dosim vārdu tagad Morel kungam par situāciju Grūzijā uh, vairāk detalizēti. Priekšsēdētāji, ar lielu prieku es uzstājos uh, komitejas priekšā savā papildu kapacitētē kā īpašais pārstāvs krīzes jautājumos Grūzijā, pēc tam, kad es to esmu darījis vairākas reizes pēc misijas Vidusāzijā, kas arī turpinās, jo šī misija Grūzijas krīzes sakarā ir sava veida ad hoc misija. Un kopā ar Pēters, Pēters Senbī misiju, ar kuru mēs sadarbojamies tandēmā e, šo jautājumu sakarā, un šo jautājumu risināšana turpinās. Mēs sadarbojamies tandāmē, tandēmā, es vienu brīdi nodarbojos tikai ar Vidusāzijas jautājumu, pakāpeniski mēs šo darbu papildinājām, un Notiek sadarbība ar novērošanas misijām, uzraudzības misijām, un kā jau es to pasvītroju iepriekš ar dalībvalstīm un ar komisiju. Vispārīgi runājot eh, par to, kas tika ieskicēts iepriekš, mans mandāts aptver Gruzijas krīzi, uh, kā krīzi un tās pašreizējā statusā, un tāpēc es vēlreiz gribu norādīt, ka tā ir sava veida ad hoc misija, kuras mērķis ir atbalstīt Eiropas Savienības mobilizēšanos šajā situācijā bez precedenta, kurā Eiropas Savienība atrodas šobrīd, Kāpēc tad vispirms vispārīgi izvērtējot jautājumus un pēc tam koncentrējot uzmanību uz uh, Ženēvas diskusiju kā tādu. Vispārīgi izvērtējot Gruzijas krīzi, mums ir jāsāk īsi atgādinot to, to faktu, ka tas jau ir ļoti sens konflikts. Divu gadsimtu Gruzijas integrēšanās vēsture Krievijas impērijā un vēlāk padomju pasaulē ir pati par sevi jau e, nemierīga. Atcerēsimies ka Krievija bija neatkarīga Krievijas impērijas laikā un atgūst savu vienu no pirmajām kristiešu impērijas neatkarību kopā ar Armēniju. Un šī e, neatkarība tika konfiscēta 1921. E, gadā. Mums ir tātad jārunā par ļoti ilgo Gruzijas vēsturi. Atcerēsimies e, par Staļinu, kurš ir piedzimis Gorī. Atcerēsimies par Bērijas, eh, Bēriju Abhāziju un Bērija pats bija Gruzijas izcelsmes un tā tad jau eh, pirms mēs runājam par krīzes nesenāko daļu, eh, tai tomēr ir ļoti smags vēsturisks fonds. Krīzes, krīze tāpat ir pats saistām ar PSRS sabrukumu, tik tālu, cik tālu mēs varējam runāt par pilsoņu karu Eh, kad eh, sākās iepriekšējā pirmā prezidenta Gamsa Hurdijas nacionālistu nemieri un eh, pēc šī pirmā pilsoņu kara bija ļoti daudz bēgļu, tāpat daudz, daudz bojāgājušie, un tas viss vēl vairāk akcentē to pamat tekstūrus, struktūrus, kur, kurā mēs skatām šo krīzi. Taču jāatgādina, ka ir izveidoti divi mehānismi, e, lai varētu pārvaldīt un kontrolēt šo situāciju pēc pilsoņu kara. Kopīgā kontrols e, komisija jeb GCC dienvidu Osetijai, Soču, e, nolīguma ietvaros 91. gadā ar SAU Areco kopīgi no otras puses grozīs misiju Nacionāla apvienotajās nācijās ar 94. gada no, nu, vienošanos, un šī sistēma bija sarežģīta un pietiekami trausla, kas vairāk vai eh, mazāk labi darbojās. Taču eh, dažādu diskusiju bloķēšana pamazām stimulēja Eh, sārunu bloķēšanu uz vietas. Es šobrīd nerunāšu par jūnija, jūlijā, augusta notikumu secību, kā jau to atgādināja Pīters Senbī. Tas attiecas uz komisiju, kura ir ķērusies pie darba, lai varētu uh, noskaidrot visu šo notikumu secību ļoti bieži apstrīdētu. Taču Es vēlos norādīt, ka Eiropas Savienības tās institūcija, tīpaši parlamentu uzmanība, ir vērsta uz pirmo starptautisko krīzi, e, kuru tiešā veidā nodarbojas Eiropas Savienība. Ne jau tāpēc, ka Eiropas Savienība to būtu gribējusi vai izlēmusi, vienkārši šeit ir daudz apstākļu e, sakritība. Piecus mēnešus pēc tam es gribētu norādīt trīs mācības, ko mēs esam guvuši. Kāpēc un kādā veidā tas bija iespējams? Trīs pamat iemesli. Pirmkārt, Eiropas Savienības reaģēt spēja. Un šeit ir jāpasvītro Francijas prezidentūras iniciatīvas kapacitāte, kas bija ar izšķirošo lomu. Iesākumā jūs atcerēsieties no 8. līdz 12. augustam piecas dienas nepārtrauktas kustības šurpu turpu, kad visapkārt bija vērojama uh, paralīze, bloķēšana drošības padomē, neiespējami darboties Vīnē un uh, politisks, uh, politiska bloķēšanās de facto ņemot vērā ļoti grūtās attiecības starp Grūzijas sabiedrotajiem un, sacīsim, ļoti tuvajiem savienotajām valstīm, Gruzijas sabiedrotajiem un situāciju uz vietas un grūtības risināt lietas no savienoto valstu viedokļa. Un tādējādi Eiropas Savienība ar savu izlēmīgo Sarkozī rīcību Uzturot nepārtrauktu spiedienu, es vēlos norādīt 8. septembra papildu no vienošanos ceļojums uz, uz Maskavu, tikšanās ar komisijas priekšsēdētāju Barozo un augsto pārstāvi e, Solanu. Tāpat arī tas, ka tika izveidota novērošanas misija un nosūtīta uzsākta misija 1. oktobrī un Ženēvas sarunu sākums 10. oktobrī par Krievijas spēku atkāpšanos ārpus Abhāzijas un Gruzijas robežām, un tāpat arī 24. oktobrī donoru konferences šeit Briselē. Tātad e, Eiropas Savienības rieģēšanas spēja notika ļoti e, noteiktā ritmā. Otrkārt, viss Eiropas Savienības mobilizēšanās. Pirmkārt, Mums ir jārunā par Eiropas Savienības eh, uzraudzības misijas izveidošanu mazāk nekā viena mēneša laikā Tbilisī ar birojiem Gorī Zugdidī un Potī. Tas bija lielisks darbs, ko veica visas, eh, visas dalībvalstis un padomas sekretariāts, lai varētu mobilizēt maksimāli resursus un lai varētu strādāt bīstamā vidē, tajā pašā laikā liekot lietā visplašākās kompetences, un tad, kad tā kā mēs to kopā ar Pīteru Sini bija apmeklējam šo reģionu, ko mēs gūstam no iepriekšējās eh, pieredzes, mēs esam dzirdējuši par Ače, par Prištinu, par Sarajevu vai par gāzu, citiem vārdiem sakot, eh, tas ir eh, pieredzējis personāls, kurš uzņemas ļoti lielu risku uz vietas un kurš eh, darbojas šajās grupās, kas ir apņēmušās situāciju novest līdz normālai. Un nu, tas viss tika izveidots nepilnās trīs nedēļās. Tāpat arī vieno, sarunas ar Gruzijas ārlietu ministru, ar aizsardzības ministru, lai vislabāk, par vislabākajām darba iespējām uz vietas. Oktobra beigās. Uh, misijas kļuva arī par uh, uh, nakts misijām. 1004 misijas kopš 1. Okto, oktobra tikai Eiropas Savienības uh, novērotāji veic šādas misijas un ar elementiem, kurus tā vienīgi var īstenot. Vēl viens mobilizācijas aspekts papildus Dersen, eh, Pīter Sene bija minētajām misijām, īpašais pārstāvs ir nosūtīts uz eh, Gruziju un eh, tika gatavota Ženēvas tikšanās, it īpaši uh, ņemot vērok apvienoto nāciju, e, sanāksim sākās četras dienas vēlāk Ņujorkā. Un ļoti nozīmīgi ir 22. oktobra devēja valstu konferences tāpēc no Eiropas Savienības centienas. Barozo kungs, Ferrero Valdnieris, skons bija un 4,5 miljārdu eiro tiek mobilizēti. Startautiskā krīze nosaka aktīvas rīcības nepieciešamību un apstākļi nav īpaši labvēlīgi, bet ir nepieciešama tāda politiska palīdzība un civila palīdzība Grūzijas civiliedzīvotājiem. Ir nepieciešama caurskatāmības veicināšana un kontrole. Tam ir jānotiek ļoti precīzi. Nu, tas ir šis otrais raksturojums visu resursu mobilizācijai. Treškārt ir nepieciešama kohēzija Eiropas Savienībā. Un ir jāatsauc arī uz pirmo sēdi, pirmo ārkārtas sēdi, kurā piedalījās ārlietu ministri, un arī pirmā septembra sēdi, kurā tika noteikta ļoti tāda stingra nostāja. Un tika nosodīta 26. augusta darbība, tas notika pirms četrām dienām, atskatot no šīs sēdes, tika aicināti Krievijas pārstāvji pārvērtēt savu rīcību, un es domāju, ka kopumā šis politiskais vēstījums ir bijis koherents, spēcīgs, izšķirīgs, un tas raksturoja šo Eiropas Savienības dalību valstu vienot rīcību un atspoguļoja arī dažādās tādas delikātās puses. Protams, ka ir nianses, bet nav dalījuma, nav tāda izteikta dalījuma, un no tā arī šis spēcīgais politiskais politiskais uh, signāls, uh, šis uh, politiskais uh, solis un uh, šī vienotā Eiropas Savienības um, rīcība. Citiem vārdiem sakot, uh, Viss tas, kas uh, tika noteikts, tika arī uh, ieturēts. Tātad visas Eiropas Savienības uh, iniciatīvas, kuras pirmoreiz Eiropas Savienība izteica, tas uh, bija tāds pirmoreiz tāds ļoti aktīvs un veiksmīgs rīcības modelis krīzes gadījumā. Un visi būtiskie mm, momenti tika uh, uh, um, izpildīta. Mm, ir uh, mācības zināmas no Grūzijas uh, krīzes un nākotnē tās ir jāievērā. Būsim skaidri, tā situācija, kur es aprakstu, viņa ir daudzpusīga. Un tā uh, turpina arī uh, Ženēvas diskusijās, un ir nepieciešams šīs politiskās uh, diskusijas Ženēvā. Sākums bija sarežģīts, jā, protams, uh, tādu precedentu uh, šādām sarunām arī vēl nebija bijis. Uh, diplomātiskās attiecības tika pārrautas, no Gruzijas puses tā bija Gruzijas iniciatīva pārraut attiecības ar Krieviju. Un Soči un Maskavas vienošanās tās arī situāciju neiespaitīja pārlieku labi, un arī tā spriedze, kāda bija kopš 1992. gada Abhāzijā. Tātad un 16. punkts 12. augusta vienošanās uh, mm, tekstā nozīmēja uh, starptautiskas sarunas Ženevē. Punkts visvairāk nekā. Un uh, 8. Uh, septembris vēl papildus, uh, 15. oktobris divi mēneši pirms, pēc kara. Uh, mm, nav tiešo kontaktu un šī, teiksim, šis spiedīgais spiediens uz viedokli no Maskavas puses, arī Grūzijā, eh, Cinvālī un arī Suhumī. Eiropas Savienība pieņem lēmumu, jo prezidentūra un arī visi uh, atbildīgie uh, ieradās Ženēvā nosakot to, ko Eiropas Savienība, uh, apvienotās nācijas un ECO piedalīsies šajā sarunās, jo ECO ir tieši šajā vietā prezent bijuši. Mēs esam nosūtījuši mūsu novērotājus un arī ECO ir tieši um, pirms tam bijusi šajā uh, reģionā. Un mēs redzējām, ka Abhāzijas konflikts, kurā tieši tajā brīdī nebija konflikts un monok, uh, uh, misijas klātbūtni. Tātad viss šīs trīs, uh, viss šie trīs aktieri, kas aktīvi darbojās šajā reģionā. Un pirmo reizi bija šāda solidaritāte. Gan vietas izvēlē, gan arī laika uh, noteiksmē. Un uh, mēs vēlējāmies, lai pēc iespējas ātrāk tiktu atjaunot normālu situāciju uh, Grūzijā un vēlējāmies darīt to kopā. Un tas tika, notika nu, arī simboliski 14. oktobrī, bija vakariņas Ženēvā, pirms uh, sarunu uh, sākšanas, pirms oficiālā aizsākuma. Mm, tās bija darba vakariņas, un pēc tam arī tika notika sarunas ar presi. Un Francijas prezidentūra ļoti aktīvi darbojās kopā ar Eiropas institūcijām. Kušnēra kungs, Solankungs un Ferraro Valners kungs bija klāt, Banki Mūns uh, un arī Gutjeres kungs ieradās, kā arī eh, Stuba kungs, eh, kas ir ECO eh, priekšstādā vietnieks, un Brišam Būra kungs, kas pārstāvēja arī iesaistītās puses. Tas bija tāds ļoti spēcīgs kopējs solis trim institūcijām, lai maksimāli efektīvi aktīvi apvienot trīs organizāciju centienus šajās diskusijās, atsaukšos tikai uz to kontekstu, kuru es jums skaidroju. Un vēl kas ir, kas eh, ļoti būtisks, ir šī formālā puse. Mm, Krievija mēģināja tādu, tādu, tādu līdznoteikšanu pasludināt un uh, atsaucoties šīm Ženēvas eh, sarunām, ierodoties Ženēvā, mēs Um, satamēmies situāciju, ka ir Krievijas karaspēks, kas atrodas Kruzijas teritorijā, kuram ir uh, jātiek atsauktam un ir uh, jāatrod pēc iespējas tāda aktīvāka uh, politika Krievijas pozīcija taktiski un uh, simboliski uh, ir uh, pret ASV iesaisti, un tas uh, ir arī jautājums par statūtu uh, šīm, uh, šīm divām teritorijām, ko atzīst Krievija. Un, uh, visi pārējie Ženēvas sarunās iesaistītie savukārt atbalsta Grūzijas teritorijas integritāti, respektīvi nedalāmību. Trīs līdzpriekšsēdētāji - Krievija, Grūzija un ASV, un arī šīs divas teritorijas. Tāds plenārsēdes praktiski formāts tika izvēlēts. Uh, un mums bija nepieciešams um, darboties ļoti aktīvi darba grupās, iesaistot visas iesaistītās puses, un soli pa solim mēs tuvinājāmies konsultāciju veido. Šīs konsultācijas bija visu laiku. Darba grupās. Uh, atsauksme uz 12. augusta un 8. septembra vienošanās tekstiem. Stabilitāte bija pirmā grupa un otrā grupa bēgļu un pārvietotās personas. Tāds bija šīs darba grupas, kas darbojās. Un bēgļi bija šajā situācijā arī. Un personas no Abhāzijas uz Gruziju. Uh, kas, tika, kas devušās, tās bija pārvietotās personas, bija ļoti tāda, tāds strīdīgs bēgļu definīcijas jautājums. Uh, runājot par konsultācijām, kādas notika, saskarāmies ar šiem sākuma problēmām un bija samērā sarežģīti aizsākts sarunas. Un kādas tad bija, šīs, kāda bija šie sekojošie soļi? Ženēva 1, 15. oktobris, sāks noteiktajā datumā, spēcīgs spiediens, spriedze, neapšaubām raksturo situāciju bet tiek adaptēti šie noteikumi uh, uz no abām pusēm. Un boikots nu, gan no Krievijas, gan Gruzijas puses dažās sēdēs, bet nu vismaz bija paralēlās diskusijas. Un tāpat bija daudz neformālo kontaktu, kas galu galā uh, ļāva gan vienai, gan otrai pusē atsākt sarunāties. Būtiskākais ir tas, ka tika pieņemts jauns datums pēc šī samērā sarežģītā sākuma, un visi ieradās, visi varēja izteikt savu viedokli, un bija pārliecināti, ka jātiekas mēnesi vēlāk. Tas ir Ženēva divi intensīvas sagatavošanās raksturošo posmu, konsultācijas notiek ar visiem. Uh, un uh, tiek noteikts iespējamās tēmas. Uh, sākās arī ar uh, nefa, nef, vakariņām, darba vakariņām, un nākošajā dienā darbojas divas darba grupas, kas strādā ārkārtīgi intensīvi Pirmā grupa - drošība un citi jautājumi. Trīs līdzpriekšsēdētāji tai bija, jo drošības jautājumi ietver sevi visus jautājumus par monokvadību, par ECO darbību un arī par Eiropas Savienības novērotājiem. Otrā grupa - līdzpriekšsēdētāji ir komisijas pārstāvs Vigana kungs, Releks ģenerāldirektors direktorāta pārstāvis un arī Jonsa kungs, kas pārstāv cilvēktiesību padomu. Un arī uh, vēl mēs varējām identificēt tās tēmas, uh, par kurām jāstrādā uh, Ženēvas trešajā uh, tikšanās reizē 17. un 18. decembrī. Uh, 9 stundas paralēli tika strādāts divu dienu laikā pagājušā gada decembrī. Pirmā grupa uh, koncentrēja sev uzmanību uz eh, incidentu novēršanu un eh, pēdējā brīdī divi tādi ļoti būtiski jautājumi - statūts un pieeja. Eh, šie tādi ļoti jūtīgie jautājumi un vienošanās tika atlikta, bet nu, ļoti skaidri tika, no, tika noteikti tas, ka ir nepieciešama šāda darbība, lai novērstu incidentus. Uh, atsauksme vēl viena. Mēs runājam par kontrolēm, par uh, jūtīgo zonu, kopīgo uh, pārvaldi un vēl padziļināt tik skatīti uh, humanās palīdzības jautājumu, uh, evakuācijas jautājumu, ja nepieciešam, un gāzes noplūdzi. Teikšu tā, ka mm, Ženevas sarunas turpināsies, situācija ir trausla, bet visi ir vienojušies par to, ka uh, Uh, ir ļoti noteikts interesi. 31. Uh, decembrī uh, sapratām, ka jāatjauno kontakti, tai jā, šādai situācijai jāturpinās, un darbs tiek veikts ar lielu atdevītu. Krievijas beidz soli pa soli, skatās īstermiņā, tā nevēlas, ot, nevēlas otro Minskas procesu, kuru Pīters Sen bija norādījis, un Eiropas Savienība arī nē. Bet mēs nevaram sadalīt krīzi pa gabaliņiem pēc šāda kara. Sekas ir smagas un tās ir ilgu laiku. Tātad Eiropas Savienība vēlas uzlabot situāciju, tā vēlas mm, atrisināt problēmas, kas ir tieši šajā brīdī, bet es arī darboties ilgtermiņā. Un ceturtā Ženēvas tikšanās šeit runāsim par. Uh, ECO un ANO mandātiem Eiropas Savienība turpina īstenot savu nozīmīgo lomu. Protams, ka Ženēvas tikšanās vēl nav bijusi konferences statusā. Šeit mēs vēl neesam nonākusi. Tas ir politisks Eh, politisks process, te iesaistās visas iesaistītās puses, un nākošo mēnešu laikā ir nepieciešams struktūrāls, eh, struktūras mehānisms atrisināšanai šai Grūzijas, pās, eh, Grūzijas problēmai. Paldies par jūsu uzmanību. Vēstniekungs, paldies! Ne tikai jūsu stāstījums ir ļoti iespaidīgs, bet arī tas, ka jūs tiekties ar mums īsti pirms jūsu došanās uz ANO sēdi. Redzam, kā jūs vadat šo sēdi. Pulksten 16.10 jums jādodas uz uh, lidostu. Tas ir tas maksimālais laiks, kāds mums vēl paliek. Uh, Marelkungs ir uh, vēl mūsu vidū. Tātad, lūdzu, pirmie jautājumi, lūdzu tikai par šo tēmu, un pēc tam vēl būs iespēja jums uzstāties. Un lūdzu jūs ļoti, ļoti īsi runāt, jo patiesi 16.10 Proti pēc praktiski 15 minūtēm jums jādodas dos un uh, sveicu Kiritas kungu jauno uh, mūsu uh, komitejas uh, locekli. No Rumānijas viņš ir ieradies un viņš strādās Anastasijas kundzes vietā. Tā tad uh, jautājumu. Un kā jau es teicu, esiet lūdzu īsi, cik vien īsi iespējam, runājiet cik vien īsi iespējam koncentrējiet jūsu uzmanību uz uh, Gruzijas jautājumu pusi. Islēra Begans kundze pirmā uzdos jautājumu. Viņa ir delegācijas vadītāja. Paldies, priekšstādē kungs, paldies, Morēla kungs, par jūsu stāstījumu. Es pilnībā nepiekrītu jūsu viedoklim, jo domāju, ka sākumā uh, jūs Eh, runājāt par lietām par pāris mēnešiem, Eiropas parlaments jau ļoti uzmanīgs bija un mēs brīdinājām arī. Un Eiropas Savienība ne, īstenoja šajā brīdī uh, profilaks, eh, jeb uh, novēršanas politiku, kas varētu būt, no, varbūt varētu novērst šo eskalāciju un karu, kas tai sekoja. Un tas fakts, ka šodien Eh, jākonstatē, ka mēs vairs neesam eh, tādā situācijā kā pirms konflikta, jo pirms konflikta bija tāda administratīvā līnija starp Dienvidu Osetiju un Abhāziju un Grūzijas eh, teritoriju, un šodien es domāju, ka ir jārunā par robežām. Sākot ar brīdi, kad persona nevar pārvietoties un pāriet no viena reģiona uz Grūziju, kā jūs to catādi sauksāt, kā tikai ne par robežu. Un uh, šodien mēs runājam par uh, teritorijas integritāti, bet kas ir teritoriālā integritāte? Ko tas nozīmē šodien? Mēs, Eiropieši, uh, runājam par respektu, par um, Grūzijas teritorijas integritātes respektu respektēšanu. Vai jums ir kāda cerība, ka kādu dienu Ženēvā būs šo reģionu statūts, par kuru notiks atkārtotas diskusijas, jo šodien ir tikai šī mm, misija. ANO ir uh, atgriezusies un uh, Krievija ir izteikusi veto ETSO. Un uh, šie 200 novērotāji no Eiropas Savienības, kas tikai novēro situāciju un nevar iejaukties. Paldies! Priekšsēdētājs nākošais runātājs Kasulīdis kungs. Merci, prezident. Moi aussi, je mered... Paldies, priekšstādā kungs. Arī es gribētu jautājumu uzdot vēstniekam Morela kungam. Un ļoti ātri pirmais eh, jautājums par to iespaidīgo lomu, kādu uzņēmās Eiropas eh, Savienība, kā jūs jau to aprakstījāt. Tā bija prezidenta Sarkozī eh, loma un arī prezidentūras nozīme. Bet es jautāju arī ASV kas nevēlējās šo iz, uh, nu, ārkārtīgi nozīmīgo uh, lomu uzņemties, vai tie atstāja šādu tukšu telpu Eiropas Savienībai, kur tā varēja aizvietot, aizpildīt. Tā ir tā, tas ir pirmais jautājums. Un otrs jautājums, mēs runājam par uh, uh, iesaldētajiem uh, konflikt, konfliktiem tādiem kā Dienvidu Abhāzija. Uh, un, bet nav tādu atciluši konfliktu vai kā, bet ja konflikti ir iesaldēti, tad dažreiz situācija izveidos kā pagājušā vasarā. Jā, tas ir jautājums par šiem uh, iesaldētajiem konfliktiem, vai ir vispār tāda iespēja tos mīkstināt no Eiropas uh, un vispār no starptautiskās uh, kopienas puses, lai neatkārtotos situācija. Paldies. Nākošais runātājs Egera kungs. Paldies. Kā jūs vērtējat Eiropas Savienības komisijas ieteikumu par austrumu partnerību? Kā jūs to vērtējat un kāds potenciāls jūsuprāt ir Kaukās platformai? Kā tā varētu uzlabot uh, attiecības ar Grūziju un citām Dienvidkaukās valstīm? Paldies. Pan Pasioniškievičs. Paldies, Anaskevičs kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu uzdot jautājumu. Cik lielā mērā jūs vērtētu to, ka šie te priekšnosacījumi, kas tika iekļaut divos nosacījumos, kas tika parakstīti augustā un uh, oktobrī, cik lielā mērā te ir izpildīti. Šeit es galvenokārt domāju trīs lietas. Pirmkārt, uh, nākotnes status uh, Dienvidosetijai un Abhāzijai kas it kā bija jāapspriež, un uh, to jau tagad it kā nosaka Krievija. Kā jūs to risināt šo jautājumu? Otrakārt, atbilstība ar šo te uh, nu, vienošanos uh, par spēku atvilkšanu pozīcijās pirms konflikta. Līdz šīm pozīcijām tas nav izdarīts, un visbeidzot, kāda ir novērotājiem pieeja, vai mūsu novērotāji var piekļūt visai Dienvidostatijas teritorijai, arī tām teritorijas daļām, kuras eh, pilnībā apdzīvo Gruziņi. Paldies. Viļu Vēska kungs, lūdzu. Nav ieslēgts mikrofons. Le micro. Oui, merci. Paldies, vēstniekungs. Es saprotu, ka mērķis ir pilnīgi skaidrs. Ir jāatjauno stabils miers Kaukāzā, un tas ir mūsu galvenais mērķis. Taču š, pie šiem apstākļiem uz šo jautājumu ir ļoti grūti dot atbildi sarunas turpināsies. Es domāju, ka tās nebūtu nebūs vieglas, bet Kāds būtu sākuma punkts jūsu darbam šajās sarunās? Mēs kā Eiropas Savienība, ko mēs vēlētos piedāvāt, uzlikt par pienākumu, ko mēs vēlētos panākt ar šīm sarunām? Vai jūs varētu to precizēt? Mēs varam uzdot jautājumu, ko grib Krievi, Abhāzieši, Grūzīņi, bet šajā konflikta situācijā kas ir ļoti sarežģīti atrisināt. Vai ir pietiekami skaidrs priekšstats par mūsu darbībām, par Eiropas Savienībai piekrītošo darbu? Paldies! Endrū Dāvs lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu pajautāt, vai Gruzija joprojām tic, ka kaut kād tā varētu kļūt par NATO dalību valsti. Kādā stadijā tagad ir nolīgums, kuru parakstīja Grūzija un Kondalīza Raisa? pavisam nesen. Un, uh, ja gadījumā joprojām pastāv šī te ticība, ka uh, Gruzija varētu iestāties drīzumā NATO, ko varētu darīt? lai mainītu šādu uztvaru, šādu viedokli. Paldies, Dāfa kungs! Ja atļaušos teikt tā, ka šie jautājumi visi attiecās uz Grūziju, bet eh, tie bija arī tādi plašāki jautājumi, kas attiecās uz visu Dienvidu Kaukās un tā tālāk. Un tagad dosim vārdu Morela kungam, lai viņš var uh, Uh, doties pēc tam uz savu reisu uz Ņujorku. Tātad došu viņam vārdu uh, sniegt atbildes, un pēc tam Somnabija kungs varēs turpināt. Lūdzu. Merci, paldies, priekšstādā kungs. Uh, paldies par jūsu izpratni un par pretīgam nākšanu. Diskusijas tiek gatavots par manu, manā mandātu atkārtot diskusiju. Uh, mēs diskutēsim ar drošības padomas pārstāvjiem un diskutēsim par to pieredzi, kāda mums ir bijusi. Mēs esam solidāri, lai turpinātu Ženēvas sarunas. Islara Pegans kundzes uzdotais jautājums. Es teiktu, ka neesmu atgriezies un tas un kā šīs lietas aizsākās. Uh, Pītersons bija ļoti uzdev, atklādi uzdev šo jautājumu par paškritiku, par atskatu visiem Grūzijas draugiem par to, kas skar tos, kas uh, ir strādājuši un kāda ir bijusi situācija arī pēc kara. Bet tas, kas skar šo statūtu jautājumu, nu būsim pilnīgi skaidri pozīcija kādra Eiropas Savienībai. Uh, ir fiksēta un uh, tā ir uh, priksa, fiksēta eiro uh, padomē 1. septembrī. Mēs negatīvi vērtējam šo atzīšanu. Ir bijis karš, kas ir radījis situāciju, kas ir Eiropas kontinentā noticis, kam nav bijis precedenta tajā vēsturiskajā kontekstā, kurā esam, un mūsu reakcija ir bijusi strikta. Uh, Tagad par šī, kad mēs runājam par de facto statūtu šajā reģionā un runājam par dažādajām formulām un formulējumiem, kāda ir uh, uh, izteikti, tā tad uh, teritoriālā integritāte ir absolūti noteikts princips un uh, neatzīšanas fakti. Uh, ja ar kādu teritoriju ir šādās vai tādās attiecībās un šis um, juridiskais atzīšanas uh, princips uh, mums ir jāsaglabā tie pamatprincipi, uz kuriem balstās starptautiskā sabiedrība, un tad ir uh, jāveic politiskais darbs, tik tālu, cik tālu tas ir iespējams, ir ļoti sarežģīts šīs uh, um, struktūras. Es jums stāstīju par Ženēvas sarunām, bet, nu, principiem jābūt pilnīgi skaidriem, un uh, izņemot Nikaragvu, neviena uh, valsts nav atzinusi šīs divas. Uh, teritorijas. Un mums ir jāskatās uz realitāti, bet realitāte ir vairākas dimensijas. Ir neatzīšana, arī tās valsts, kas ir tūs Krievijai, ne, piec mēnešu laikā jau. Tas arī ir politisks fakts, ka tās nav atzinušas. Un arī tas ir jautājums, ar kuru. Uh, kurš jāievēro. Ja mēs runājam par Gruziju un par uh, teritoriālo uh, integritāti nākotnē, citēšu to, ko saka Švilī kungs prezidents teica uh, ANO uh, runā 5. septembrī. Viņš runāja par mērķi uh, mierīgai apvienošanai. Visi uh, gruziņi nedomā vienādi, nu būsim skaidri par to. Uh, un es tagad nerunāšu par iekšējo situāciju Gruzijā, ir spriedz iekšējās diskusijās, bet tas ir tas, ko teica valsts prezidents, un ir arī, teiksim, šī miermīlīgā apvienošana, un vadot uh, uh, Grūzijas krīzi, redzot, uh, ka jautājums ir ārkārtīgi kompleks, un ir jārunā, nevis jākaro. Uh, Un atgriezīšos pie Kasulīdes kunga jautājuma. Nē, tas ir nav iesaltētais uh, konflikts. Bet tikko kā tiek runāts par šādu iesaldēto konfliktu, ir konflikts un nepieciešama tāda Ženēva un nepieciešams sarunas uh, šajās teritorijās, lai atgrieztos pie pēc iespējas normālas teritorijas tik ātri vien, cik iespējams, vai nu tās būtu uh, uh vietējās uh, autoritātes un to sadarbība atzītas vai neatzītas, un arī iedzīvotāji, kas visvairāk cieši. Um, septembrī bija ļoti augsta Grūzijas kalnos, un dzīvot tādās, tādā situācijā ir, um, tas nozīmē apdraudēt šo sabiedrību, kur jau tā tik ļoti ir vainājis uh, konflikts. Tātad mm, šie jautājumi, kas vēl tika uzdev, uzdot par nākotni. Uh, Ženēvas loģika ir tāda, ka sākot uh, sākt darboties, jo situācija ir ārkārtīgi steidzama, jāatrisina eh, šie jautājumi. Un es jau teicu, ka soli pa solim dosimies, tas jau ir tikai pirmais etaps. Un atgri, eh, pievērsīsimies tām situācijām, kas ir pēc iespējas nu, ātrāk jāatrisina, kas ir steidzams. Un pēc tam veidosim uzticību, konsolidēsim un strādāsim, un vienā vai citā brīdī būs process, kas pārvērtīsies mehānismā. Šeit mēs varēsim tādā ilgtermiņā drīzāk strādāt par politisko statusu un par dažādajiem aktieriem, par kopējo nākotni un par to, kā diskutēt, jo tas ir sākums, bet nu katrā gadījumā uh, uh, atzīšana un uh, Eiropas Savienības misija, tā nedod risinājumu uzreiz, bet tā nosaka virzienu, kurā ir jāiet. Un uh, šie pirmie etapi ir jāiet mobilizējot uh, šos uh, politiskos aspektus, visus līdzekļus mobilizējot, politisko grubu un arī gribu un arī uh, Eiropas Savienības kohēziju. Es domāju, ka uh, runājot uh, par to, kas mums vēl ir jāizdara, mēs saskaramies ar uh, problēmām un katreiz praktiski, kā tie no zāles ārā un dažreiz situācijas as, samērā saspringta, bet ir šīs intereses, kuras ir jāturpina īstenot. Un tas, kas ir nepietiekami un par ko mēs runājam par šiem uh, deputātu uzdotajiem jautājumiem. Statūts, tas ir Ženēvas sarunu jautājums, ir uh, tas, kas ir nepietiekams, tas ir jādiskutē Ženāvē. Kā arī uh, novērotāju pieeja teritorijai, arī par to ir jārunā Ženēvē. Atgādināšu, kā Eiropas Savienība un uh, ANO īpašie sūdņi un arī ECO Šeit mēs runājam par administratīvo uh, darbību, mēs dodamies uz Cinvali un Suhumi, tas ir mūsu politiskā darba uh, elements, un mēs mēģinam šo uh, darbību pēc iespējas intensīvi veikt. Nu, tas ir, tas ir politiskais uh, aspekts. Kā sasniegt uh, stabilu mieru? Mums nav uzreiz visu jautājumu. Uh, Uh, Krievijai jāspēr soļi, Gruzijai jāspēr uh, soļi un uh, ir jāsaprot situācija, kādā mēs esam pat labāk. Mēs uh, redzam, ka ir Krievijas uh, militārie spēki, tas ir negatīvi jāvērtē, un uh, mēdījos uh, un arī pārvaldībā jāmēģina ir atvieglot cilvēkiem ikdienas dzīvi. Uh, Mēs runājam par piejūdenim, par gāzes piegādēm, par uh, bēgļu atgrošanās. Tas ir tas, ar ko mēs strādājam ikdienā. Un uh, vēl pēdējais jautājums par NATO. Mēs tagad izējām no krīzes, un es domāju, ka uh, Pīteram Sanebī tagad varēšu dot uh, vārdu uh, šajā jautājumā. Dāmas un kungi, es pateicos jums par jūsu uzmanību. Monsieur le Massadeur, encore une fois, nous sommes très. Uh, vēstniekungs, uh, vēlreiz uh, sirsnīgs paldies par to, ka jūs bijāt mūsu vidū un ka dalījāties jūsu iespaidos par Gruzijas krīzi. Un pat labam, tiešām ir skaidrs, ka jums jādodas uz lidostu. Paldies jums parlamenta vārdā. Un mēs varam turpināt debats par Gruziju un Kaukāzu un uh, Semnebija kungs ir piekritis turpināt uh, komentēt uh, tos jautājumus, kas jau tika uzdoti, bet pirms došu viņam vārdu, došu vārdu vēl diviem jautājumu uzdevējiem. Paldies, priekšsādātāji! Es arī steigšos īsi, vismaz mēģināšu to darīt. Uh, Protams, ka man jāsaka, ka Eiropas Savienība un Francijas prezidentūra spēlēja lielisku lomu. Vismaz mums izdevās šo te procesu nedaudz pārvaldīt. Tika panākt vienošanās ar sešiem punktiem un tika noteikts priekšnosacījums, ka tiks atvilkti spēki no buferzonas un ir e, jāatjauno situācija, kas bija pirms konflikta, tad par pozīcijām ir un. Bet Krievija uh, tomēr atzina šo te divu teritoriju neatkarību. Tagad uh, mums ir jāved sarunas par to, kāds tad būs šo divu teritoriju status. Uh, Zemnebija kunga uzstāšanās laikā to nedzirdēju, bet Morela kungs teica, ka Krievija soli pa solim uh, iet uz uh, kādu savu mērķi, bet kas tad tas ir par mērķi? Kāds uh, status būs šīm divām uh, teritorijām? Uz šo jautājumu nav iespējams atbildēt. Un otrkārt, kas tad būs ar uh, miera misiju? Dienvidosetijā bija 1500 Uh, kāravīru, jeb uh, kopumā darbinieku, kas strādāja miera misijā, bet mēs zinām, ka uh, Krievijas puse ir palielinājuši savu misijas darbinieku skaitu. 1994. gadā tika noslēgta vienošanās par šo te mieru uzturēšanas misiju, vai tas joprojām ir spēkā, vai tagad Eiropas misija pārņem šo lomu, bet šeit ir runa par divām dažādām misijām. Paldies! Thank you. Uh... Paldies. Oneskevičs kungs, lūdzu. Thank you. Well, I... Paldies. Man ir trīs jautājumi. Pirmkārt, kā tad būs ar Kaspijas jūras statusu un cik lielā mērā šis jautājums, varā, ja varētu tā teikt, bloķē šī te projekta īstenošana par uh, cauruļvada būvēšanu caur Kaspijas jūru, kas. Un otrs jautājums ir par. Uh, gom lomu šajā reģionā? Vai to eh, redz kā tādu, kas kaut kādu lomu varētu spēlēt? Un visbeidzot, Armēnija un Azerbaidžana, vai tās ir eh, gatavas eh, um, atrisināt savus teritoriālus jautājumus, lai uh, pie, atrisināt šo pieejas jautājumu Kalnu Karabahai? Paldies! Paldies! Un tie bija arī visi jautājumi, līdz ar to dod vārdu Samnebija kungam. Paldies! Uh, es atvainojos. Vislērs Begēnas kundze otro reizi, bet ļoti īsi. Paldies, eh, ka uzklausāt manu jautājumu runājot par Gruziju. Senebija kungs, vai jūs varētu pastāstīt mums vairāk par Krievijas armijas situāciju un atrašanos uh, Abhāzijā un Dienvidosetijā un bāzēm, ko tā ir piedāvājis tur izveidot. Es domāju, ka šeit varētu būt tāda bāze kā Gudauta, no kurienes tā arī nodevusies projām. Mēs zinām, ka ir divi misijas ziņojumi jau šajā sakarā, vai jūs zināt, ka vai misijas ietvaros var pārbaudīt, veikt pārbaudas Dienvidosetijā un Abhāzijā? šajos jautājumos, ko mēs esam uzdoši par Gruziju un runājot globāli par Dienvidu Kaukāzu. Situācija, manuprāt, neuzlabojas Vai jūs nedomājat, ka neraugoties uz skaimiņa attiecību politiku, tomēr ir kāda atpakaļkāpšanās cilvēktiesību un izteiksmes brīvības ziņā, kā jūs norādījāt, ka tas ir noticis um, uh, Azerbaidžānā par prezidenta mandātu pagarināšanu, par apraides uh, licencēm vai Armēnijā, kur ir 42 politieslodzītie, no tiem divi ir eh, slepeno dienestu aizturēti. Vai jūs varētu pastāstīt eh, vairāk par šīm divām valstīm? Un šķiet, ka ir iespēja Kalnu Karabahā eh, konflikta atrisinājumā mums tiek norādīts, ka iespējams kaut kas varētu notikt vasarā, vai šajā sakarā jūs domājat, ka mēs varētu cerēt, ka šis Azerbaidžānas reģions tiktu atbrīvots un būtu un pak, pakļautos spiedienam no Eiropas Savienības pusē, lai atvērtu robežas uz Armēniju, uz Gruziju. Un tagad es dodu vārdu, paldies, es dodu vārdu Senibī kungam. Well, thank you. Paldies, liels paldies. Man informēja, ka man ir 12 minūtes, lai atbildētu uz visiem šiem jautājumiem. 13 tomēr. Centīšos pēc iespējas labāk to izdarīt un uh, arī varbūt atbildēt uz kaut kādiem pirmās kārtas neatbildētiem jautājumiem. Apvienoto nāciju, es atvainojos ASV loma attiecībā pret Eiropas Savienību. Eiropas Savienība pati piedāvāja sev kā partneri, un tas tika pieņēmts. Tātad Eiropas Savienība ir kā starpnieks uh, Un uh, tas, uh, protams, bija atkarīgs no prezidentūras uh, darbībām. Viss šis te Eiropas Savienības tēls kopumā, kā um, tādam uh, spēkam, kas darbojas ar uh, diplomātijas un pārliecināšanas instrumentiem. Tā bija tāda uh, rīcības un mūsu uzticamības kombinācija, kas bija Eiropas Savienībai. Uh, Tātad eh, šīs konflikta puses uzticējās Eiropas Savienībai jau ilgāku laiku. Protams, ka mēs joprojām uh, uzturam ciešu saikni ar ASV uh, eh, visā šajā pasākumā visu laiku. Mēs uzturam kontaktus un uh, Amerikas Savienotās valstis arī piedalās uh, Ženēvas procesā Un uh, tā kā arī apvienotajām nācijām ir uh, zināma loma, viņiem ir šis te mandāts, viņi arī piedalās diskusijās. Un uh, risinājumam, rezultātam ir jābalstās arī uz tādu kopēju sapratni ar mūsu transatlantiskiem partneriem. Kas attiec uz ASV un Gruzijas hartu, uh, Tas ir tāds jautājums uh, un pasākums, kas ir paredzēts, lai atbildētu uz uh, Gruzijas drošības bažām, kas parādījās pēc kara, un uh, arī bažām par to, ka, zinām, nosacījumi nav izpildīti, tātad viņi bija, zināmā mērā, vīlušies um, par to, ka viņi nesaņēma rīcības plānu par dalību NATO. Un e, tāpēc es domāju, ka kaut gan tas nav viens un tas pats, tas nav tas pats, ko piedāvā NATO, tas tomēr ir kaut kas, e, kas dos zinām drošību kopā ar citiem pasākumiem no Eiropas Savienības un citām pusēm. Tas varētu veicināt e, situācijas stabilizāciju. Nerunāšu neviena cita vārdā Tas joprojām ir atklāts jautājums, jautājums, ko uzdod arī pats sev, tātad eh, kāda ieteikuma tas būs uz Grūziju, uz spēkiem, un eh, šis jautājums ir uzdots arī ASV un Grūzijas hartā, bet eh, tas vēl nav gluži skaidrs cik lielā mērā šīs saistības būs spēkā. Tik uzdot arī jautājumu par austrumu partnerību. Es negribētu pārāk iedziļināties šajā jautājumā, šajā situācijā, kādā mēs šobrīd atrodamies. Ir e, Eiropas komisijas priekšlikums, tas tiek apspriests e, dalību valstīs. Varu tikai teikt, ka es tiešām ticu, esmu pārliecināts, ka fakts, ka tas bija daļa no paketes, kas tika pieņemta Eiropadomē. Un uh, tā bija tā tiešā Eiropadomas reakcija uz krīzi. Tas bija ļoti būtiski, jo tas norādīja, ka ir grība no Eiropas Savienības puses iesaistīties ne, tieš, ne tikai uh, tieši risinot šo te konfliktu, bet uh, ilgtermiņā iesaistīties un uh, ņemt vērā šī reģiona valstu bažas un uh, vēlmes un ņemt vērā šo te ļoti īpašo situāciju, kādā atrodas šīs te austrumu kaimiņu valstis. Tātad šī te viņu īpašā vēsture, viņu pārējais laiks, viņu uh, vēlme uh, vērsties uz Eiropas Savienību, tātad ņemt vērā šīs te viņu bāžas, kas varbūt nav bijušas tik skaidri izteikts līdz šim Eiropas programmās. Kas attiecas uz nosacījumiem nolīgumā, par kuru bija sarunas, tātad šis te pamiera nolīgums un 12. septembra nolīgums, tātad cik lielā mērā ir izpildīti šie nosacījumi. 12. septembra vienošanās, kur bija runa galvenokārt par karaspēka izvešanu no Abhāzijas un Dienvidostijas. Tas tika izpildīts. Eiropas Savienība arī spēlēja būtisku lomu šajā misijā, um, kas attiec uz sešu punktu plānu. Tad uh, tas ir šis te pamiera nolīgums. Tas ir uh, jālas un jāsalīdzina ar situāciju uz vietas, bet uh, kā jau Morel kungs teica, tad tas ir jāapspriež ņemot vērā e, Ženēvas sarunu kontekstu. Šo teritoriju status nav nekas tāds, kas ir darba kārtībā šobrīd, bet tas nenozīmē, ka Eiropas Savienība vai kāda cita puse atbalstītu šo te uh, teritoriju neatkarības atzīšanu, ko veikus eh, Krievija. Bet eh, tas eh, vienkārši nozīmē, ka mēs esam tādā posmā, kad ir par agru to iekļaut darba kārtībā. Ja tas tā būtu, tad es domāju, ka svarīgās sārunas, kas tagad notiek par drošības un bēgļu jautājumiem, par uh, turpmāk konfliktu novēršanu un tā tālāk, tad tās būtu daudz sarežģītāk šīs te sarunas, ja pat ne, nebūtu vēl neiespējams. Kādu lomu Eiropas Savienība spēlēs konflikt zonās, īpaši Dienvidosetijā, vai Eiropas Savienība uh, aizstās mieru uzturēšanas misiju, kas tur darbojās. Tas arī ir kaut kas tāds, uh, uz ko es nevaru atbildīt šobrīd. Nevar jums sniegt atbildi. Nav nekādu uh, tūlītēju plānu, netiek gatavot šobrīd nekādi plāni, kā Eiropas Savienība varētu uzņemties mieru uzturētāju lomu. Un tomēr Eiropas Savienība ir apņēmusies atjaunot e, Eiropas Savienības novērošanas misijas darbu. E, pusgadu pēc tās uzsākšanas e, tas darbs notiek, un mums ir arī tātad pēc šīs misijas mandātu beigšanās septembrī šogad būs iespēja to pārskatīt, pārskatīt tātad vēlreiz to, kā Eiropas Savienība vislabāk varētu būt klāt tur uz vietas. Protams, ņemot vērā sarunu rezultātus, kas notiek Ženēvā. Kas attiecas uz Krievijas mērķiem šajā konfliktā, es domāju, ka tas ir ļoti sarežģīts eh, jautājums. Te ir dažādi līmeņi šim konfliktam, kas mums arī vienmēr ir jāpatur prātā, kad mēs domājam par mūsu atbildi uz šo konfliktu? Pirmkārt, ir šis te starpkopienu konflikts starp uh, Gruzīniem un Abhāzijas uh, iedzīvotājiem, un uh, tas ir svarīgs aspekts šajā uh, konfliktā. Un tas tiek izmantots, instrumentalizēts uh, šis te aspekts uh, konfliktā starp uh, Krieviju un Gruziju. Šeit mēs redzam teritoriālā strīda elementus, varbūt pat personīgi elementi, tur ir arī starp šo valstu vadītājiem, un ir arī šādi te uh, plašākas stratēģiskas sāncensības elementi, kas pārsniedz šo te tiešo vietējo dienu kaut kāds kontekstu. kas bija jūras status, būs uh, ļoti sarežģīti, un es uh, nezinu, kad uh, Kaspijas jūras valstis būs spējīgs panākt vienošanos, kad tās vispār spēs vienoties par šo te status un kaut kādiem ierobežojumu atcelšanu. Daži saka, ka šis uh, neatrisinātais status ir šķērslis uh, cauruļvadu un citas infrastruktūras uh, izveidēji. Kaspijas jūrā kaut gan citi savukārt saka, ka ar divpusējiem noliegumiem ar valstīm, kuru uh, Kaspijas jūras daļas ir e, blakus, e, tad šāda infrastruktūra ar šādiem nolīgumiem varētu e, būt iespējama. Šeit mēs domājam par Azerbaidžānas un Turkmenistānas diskusijām par cauroļvadu, kas varētu savienot viņu teritorijas. Tie ir plāni, kas daudzajādā ziņā uh, būtu diezgan viegli īstenojami. Tur ir uh, vajadzīgs 60-70 km savienojums, un tā ir tāda, tas ir tāds sauļvads, kam nebūtu jāšķērso visa jūra, un tātad tas ir īstenojams. Un uh, drīz būs šādi mēģinājumi savienot šos tīklus. Es tiešām domāju, ka Turkmenistānas interesēs ir e, dažādot e, tās e, iespējas un to darīt. Un arī Azerbaidžāns puse ir ļoti ieinteresēta šādā projektā. Gom loma. Grūti teikt. Tā ir organizācija, kas eh, ir pieredzējusi labākus laikus un netik labus laikus. Daudzajādā ziņā tā ir organizācija, kurā ir ierobežojumi. Tātad ierobežojumi ir tādi, ka ne visas valstis eh, reģionā ir uh, iesaistījušās šajā organizācijā. Tiek arī pārmests, ka tā ir, zināmā mērā, ierobežota. Tā ir, uh, tā tiek pārmests, ka tā ir tāda tā kā pret Krieviju uh, vērsta organizācija, Um, dažādi analītiķi izsakās dažādi par to. Tā attīstās um, tādā ziņā, ka tā ir izveidojusi sekretariātu Kijevā. Daudzās jomās tā darbojas, ieskaitot uh, tirdzniecības jautājumus un tā tālāk. Un tur tā arī potenciāli varētu spēlēt būtisku lomu un arī uh, tā varētu spēlēt būtisku lomu arī lai izveidotu vai attīstītu tālāk šos te darba kārtības punktus, kas būs arī Eiropas Savienības darba kārtībā mūsu austrumu partnerības ietveros. Kalnu Karabahas jautājums. Azerbaidžāna un Armēnija, vai tās ir gatavs mainīties ar teritorijām? Tas ir bijis darbkārtībā pagātnē, tas tagad netiek apspriests, tas uh, eh, parādījās kā ļoti strīdīgs jautājums, kad par to tika runāts, un manuprāt, mēs esam vēl ļoti tālu no uh, tā, ka tas varētu notikt. Un eh, šobrīd koncepcija ir ļoti atšķirīga ieskaitot. From, from... Ieskaitot atkāpšanos no okupētajām teritorijām eh, un bēgļiem piešķirot eh, pagaidu statusu, kamēr Kamēr tiek panākta galīgā rezolūcija par Kalnkarbaks eh, statusu un tas ir šobrīd mūsu meklētais risinājums. Cilvēktiesības Armēnijā un Azerbaidžānā. Well, there, there's actually a lot Par to var runāt eh, plaši detalizēt, un es baidos, ka laiks mums nepietiks, lai mēs eh, visas detaļas izskatītu. Es gribētu sacīt, ka eh, par tām personām runājot, kas atrodas ieslodzījumietās aizturētas Eh, opozīcijas eh, pārstāvi vai žurnālisti Azerbaidžānā šis jautājums viegli varētu tikt atrisināts ar izpild darbībām. Eh, ja valstu vadītāji lēmtu par amnestiju vai tam līdzīgi tas varētu būt viens no risinājumiem. Un kamēr šie cilvēki ir aizturēti, tā turpina būt par problēmu mūsu attiecībās, un es domāju, ka abu valstu vadība apzinās šo jautājumu. Pieeja Abhāzijai un Dienvidu Osetijai starptautiskai novērošanai arī tā ir problēma un ne tikai Eiropas Savienībā un Eiropas Savienības novērotāja misijai nav pieejas Abhāzija, Dienvidosetie, bet arī starptautiskajām humanajām organizācijām nav pieejas. Un iespējams dažādās izmeklēšanas, kuras norit gan, gan mūsējā, gan, gan pārējās, arī saskars ar problēmām. Un lietu vēl sarežģītāk padara tas, ka cilvēktiesības gruzīņu iedzīvotājiem dumpīgajos apgabalos a, a rising, a, a growing... ir bažas izraisošas. Iedzīvotāji šajās, šajos reģionos, Gori reģionā, Abhazijā un arī Dienvidu Osetijā, ir, e, e, atvainojot Gagrā, Abhāzijā un arī Dienvidosetijā, šī problēma kļūst aizvien nozīmīgāka runājot par brīvu robežu šķērsošanu un jautājums par pasu ieviešanu, Krievijas pasu izdalīšanu iedzīvotājiem un tāpat arī jārunā par to, kā Iedzīvotāji pašreizējo situāciju uzskata par iebiedējošu ar lielu karaspēku klātbūtni, jo ir Aha Gurdī reģionā ievērojamā Dienvidu Osetijas eh, kaujinieku klātbūtne vērojama kura netiek kontrolēta. Un man šķiet, ka esmu atbildējis uz lielāko daļu jautājumu, un arī manas 13 minūtes ir aizritējušas. Jā, jūs ļoti dāsni mums izskaidrojāt situācijas sarežģītību, un mēs pilnībā apzināmies to, ka Mēs eh, ne jau pēdējo reizi tiekamies, un tāpēc mēs rēķinamies, ka mūsu dialogs eh, turpināsies, un mēs varēsim uzklausīt eh, tālāk jūsu viedokli par šo reģionu, ne tikai par pēckaru, bet arī par citiem strateģiskiem jautājumiem, kas ir nozīmīgi Eiropas Savienībai šajā ļoti ļoti sarežģītajā un kritiskajā reģionā vienlaicīgi. Un mūsu komitejas vārdā es jums saku paldies un uz drīz tikšanos jūs nekur nelidojat, dākri, nu jūs lidojat gan uz Tbilisi šovakar. Labi, tad e, jauk un droši lidojumu. Now, uh, we... Un tagad, kolēģi, mēs pārējām pie nākamā darba kārtības punkta, un es dodu, nododu sapulcvadīšanu Raučeka kungu rokās. Sorry.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 So, Dārgie kolēģi, mēs turpinām skatīt, eh, pāriet pie, mēs pāriem tagad pie otrā nozīmīgā šās dienas jautājuma. Tā ir viedokļa apmaiņa ar Foerē kungu, kas ir Eiropas komisijas delegācijas vadītājs bijušās Dienaslāvijas Maķedonijas republikā. Un man ir liels prieks sveikt Foerē kungu šeit Eiropas parlamentā. Viņš mūsu komitejā uzstājās pēdējoreiz 2008. gada janvārī, tā tieši pirms viena gada, un kopš tā laika mums ir bijusi vēlēšanu novērotāju grupa Skopjē, mums ir bijis komisijas progresiņojums, un ir arī vai, daudzas pozitīvas zīmes un, protams, ļoti daudz izaicinājumu, kas ir palikuši un daudz uh, darba, kas ir jāpaveic. Un šīs attīstības gaismā vēlreiz es gribu sveikt vēst, vēstnieku Foerē un Jūsu sākotnējais paziņojums būs aptuveni 15 minūtes, pēc tam sekos jautājumi atbildes. Jums tiek dots vārds. Paldies, priekšsēdētāji, paldies visiem! komitejas deputātiem pār to, ka esmu aicināts piedalīties šajā sēdē pēc eh, eh, ievērojot tradīciju, kad es uzsāku savu amatu kā Eiropas īpašais pārstāvis bijušajā Dienvidslāvijas Macedonijas republikā 2005. gada novembrī, tātad vairāk nekā trīs gadus iepriekš. Es gribētu izteikt arī savu uh, eh, aug, Eh, savu augsto novērējumu kolēģiem, kuri ir strādājuši šajā reģionā, kā arī sagatavojot rezolūciju, eh, lai tā varētu tikt pieņemta parlamentā. 2008. gads bija ļoti sarežģīts eh, bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas republikai, lai gan tas sākās ar lielām cerībām, kad komisārs Rēns pats apmeklēja Martā Skopji un nāca klajā ar vairākiem kritērijiem, kurus, ja valsts izpildīs, tad e, komisija varētu rekomendēt e, iestāžas sarunas uzsākšanu. Kā jūs zināt, 2008. gadā jūnija vēlēšanās bija liels kritiens e, atpakaļ šai valstī, jo, tos, jo tās politikā bija ievērojamas ar dažādiem trūkumiem, ar vardarbību, gan pašā vēlēšana laikā, gan pēc tam, un arī bija, bija pilnīgi skaidrs, ka šīs vēlēšanas neatbilst starptautiskajiem standartiem. Pēc tam notika 2008. gada jūlijā Eh, ārkārtas procedūras likumdošanas eh, pieņemšanai, un arī mēs vērojām daudzus eh, parlamenta boikots no opozīcijas partiju puses. Par spīti tam mums ir jāatzīst, ka ir panākts progress daudzu reformu ziņā, un Šis progress ir atzīmēts komisijas progresa ziņojumā, kas ir pieņemts 5. novembrī, un arī šajā ziņojumā skaidri norādīts tās jomas, kurās ir, vēro, bija vērojami nozīmīgi trūkumi un e, kuros tiek pieprasīti lielāki poliņi no valdības puses, lai varētu reformas virzīt uz priekšu. Valdības atbildi pieņemot progresa ziņojumu kā objektīvu Eh, situācijas izvērtējumu mums bija ļoti mudinošs. Tieši tāpat arī pēc tam, kad valdība pieņem tā saucamo uh, darbību melnrakstu, eh, kas aicināja darbības, valdības darboties tālāk, kā arī tika aicināts ieviest jau pieņemto likumdošanu. Šī apņēmība tika eh, apstiprināta no premjerministra vietnieka puses janvārī valdības sesijā Skopjē, kurā viņš atkārtoja valdības trīs galvenās prioritātes 2009. gadam citēju. Pirmkārt, apņēmība Eiropa, strādāt pie Eiropas darbas, eh, darba kārtība, pilnīgi ieviešot eh, plānotos uzdevumus eh, par progresa ziņojumu sasniegumiem un arī uzsvars tiek likts uz prioritārajiem politiskiem kritērijiem un to īstenošanu, tīpaši runājot par prezidentu un pašvaldību vēlēšanām 2009. gada martā un par politisko dialogu ar demokratiskām institūcijām. Uh, Otra prioritāte, ko viņš norādīja, ir turpināt reformas vīzu režīmu liberalizācijai, un trešā ir institūciju akreditācija, IPA fondu, pirms iestājas instrumentu fondu izmanto, lietošanai. Un arī šī valdības pozitīvā prezentācija tika apsveikta, arī mēs to apsveicām, un ar to ir jāsaist arī uh, valdības koalīcija, kas līdz šim ir darbojusies stabilā un kooperatīvā veidā, un mēs ceram, ka tas turpināsies šāds sadarbības gars arī pēc pašvaldību un prezidenta vēlēšanām. Kādas tad ir galvenie izaicinājumi, ar kuriem saskars bijusī Dienvidslāvijas republika Maķedonija šogad? Protams, tās ir vēlēšanas, kas ir vissvarīgākais izaicinājums. Ir atlikuši tikai divi mēneši līdz pašvaldību vēlēšanām un pirmajām, pirmai prezidenta vēlēšana kārtai, kuras notiks 22. janvārī. Otrā prezidenta vēlēšana kārta notiks 5. aprilī. Un tagad ir jāpieliek lielāki pūliņi no tieslietu iestāžu puses, lai pabeigtu visus tiesiskos pasākumus, kas ir identificēti 2008. gada nekārtību organizēšanā lai varētu atbrīvoties no nesodāmības klimata, kāds pastāvēja 2008. gada vēlēšana procesā. Otrkārt ir nepieciešams pilnībā ieviest visas rekomendācijas, ko ir sagatavojis, et, sagatavojuši ECO novērotāja misija. Un mums ir valsts vēlēšana komisija, kas ir eh, ar jaunu sastāvu, kas darbojas, bet ar ļoti sarežģītu uzdevumu, lai varētu nodrošināt to, ka viss tiek sagatavots ļoti sarežģītajam vēlēšanu procesam, paturot prātā to, ka uh, vienā dienā notiek divas vēlēšanas. Tieši tāpat arī vietējo vēlēšanu eh, padomju sagatavošana valstī tādas ir vairāk nekā 3000, un agrāk tā sastāvēja no pieciem ierēģiem. Tagad tā sastāvēs no trim ierēģiem un e, diviem politisko partiju pārstāvjiem. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams liels apmācību darbs, jo Šīs padomes pāraudzīs vēlēšanu procesā, norisi vēlēšanu dienā. Ir jānodrošina tas, ka visi notiekumi tiek pilnībā ievēroti un e, tam ir jānotiek brīvi no jebkādas politiskas ietekmes. Tāpat arī ir jānodrošina tas, ka apraides padomei būs resursi, gan finansiāli, gan cilvēku resursi, lai varētu uzraudzīt mēdīju izmantošanu un nodrošināt to, ka nenotiek ļaunprātīga izmantošana no kādas politiskas partijas puses. Vēl viens ir e, drošības aspekts, ko nedrīkst nepietiekam novērtēt, un ir jādomā par drošības plānu, par kuru valdība jau ir paziņojusi, un drīzumā tas tiks arī prezentēts. Un Eh, pēc eh, policijas atbalsta programmas. Mēs sniedzam eh, apmācību programmas, kas ir paredzētas policijai vēlēšana procesa laikā, un lai varētu nodrošināt to, ka šīs vēlēšanas ievēro visus starptautiskos standartus, uh, ir jārunā par politisko eh, partiju un līderu rīcību un uzvedību kampaņas laikā un vēlēšana dienā, kas noteiks to, vai galu galā mēs varēsim uzskatīt šīs vēlēšanās kā vislabākās, kā labas un e, brīvas. Jo nav nekādu eh, šaubu, ka augstas konfrontācijas atmosfērā starp politiskiem līderiem un politiskām partijām e, līdz 2008. gada vēlēšanām, kuras eh, noveda eh, pie plašām neregularitātēm un vardarbības. Un eh, tāpēc ir jāpiemina vēl viena svarīga rekomendācija, kas ir pausta komisijas progresa ziņojumā. Tā ir nepieciešamība pēc uh, nepārtraukta, stabila politiska dialoga, lai varētu veidot vienprātības garu un pastāvīgi starp politiskajiem līderiem. Šis jautājums eh, bija izpalika iepriekšējo divu gadu laikā. Bija visu politisko partiju, politisko organizāciju vadītāju tikšanās, kas notika janvārī, to organizēja premjerministrs, tikšanās bija ļoti pozitīva, un mēs uzskatām, ka Tas varētu būt pozitīvs signāls pozitīvam dialogam. Vēl viens ļoti nozīmīgs izaicinājums ir turpināt ieviest okrid eh, nolīgumu ieviešanu. Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, lai varētu veicināt samierināšanos eh, multietniskā sabiedrības modelī. Tādējādi ir nepieciešami kopīgi pūliņi, eh, pastiprināti pūliņi, lai varētu sasniegt taisnīgu pārstāvību minoritāšu kopienām. Vēl aizvien ir ļoti daudz jādara, lai varētu nodrošināt to, ka turku, romu eh, kopienas arī tiktu eh, pārstāvētas un tām būtu pieeja nodarbinātībai valsts institūcijās un valsts dienestos Vēl viens svarīgs eh, aspekts ir izglītība. Un satraucošā eh, tendence segregācijai apmācību procesā, kas ir parādījusies pēdējo mēnešu laikā, kas ir pilnīgā pretrunā ar Okrid nolīgumu un mēs aicinām valdību turpināt ieviest rekomendācijas, kas ir sagatavotas Eh, ko ir sagatavojis ECO augstais komisārs nacionālo minoritāšu jautājumos, kurš drīzumā apmeklēs Skopju. Tieslietu reforma ziņā bija ļoti daudz nozīmīgu likumdošanas pasākumu, taču tagad mums ir jāskatās, kā tās tiek ieviestas, lai varētu nodrošināt to, ka reizi par visām sabiedriskā doma eh, varētu paļauties un uzticēties eh, tiesu objektivitātei E, sodu sistēmā vēl aizvien trūkst uzmanības no valdības puses, neraugoties uz rekomendācijām no Eiropas padomas puses, un ir ļoti daudz jādara, lai varētu e, koriģēt ļoti sarežģīto sistēmu e, sodisciešanas iestādēs. Tāpat arī cīņa pret korupciju ir jāpastiprina, un tas ir jādara veidā, Eh, kas ir brīvs no jebkādas, eh, eh, jebkādas ieinteresētas politikas. Tāpat arī mēs saskaramies ar situāciju, ka katru reizi, kad stājas darbā jauna administrācija, tad notiek izmaiņas valsts dienestos. Es gribētu norādīt tagad divas jomas, kurās ir nepieciešams īpaši pievērst uzmanību. Pirmkārt, pilsoniskā sabiedrība. Valdiebi, valdībai ir jāpiešķir daudz lielāki pūliņi, lai iesaistītu pilsoniskās sabiedrības organizācijas, jo tās ir sabiedrības acis un ausis sākotnējā līmenī. Tāpat eh, ir arī jāuzklausa objektīva kritika Un, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi tas, lai valdība veicinātu visaptverošāku dialogu veidošanos ar pilsonisko sabiedrību un negribētu, nemēģinātu marginalizēt tās pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kuras tiktu uzskatītas kā kritizējošas, bet tas ir jāuzskata kā daļa no pūliņiem veidojot demokrātisko procesu valstī. Un otrs svarīgākais aspekts, kas pieprasa īpašu uzmanību, ir plašsaziņas līdzekļi līdzekļi. Kā jūs zināt, komisijas ziņojumā pilnīgi skaidri tas tika norādīts, ka mēdīji vēl aizvien tiek pakļauti politiskai ietekmei, un arī šeit ir jautājums par to, ka daudzas eh, TV apraids organizācijas ir privātas un saistīts ar politiskām eh, partijām. Mums jāmēģina ir pārliecināt tās un valdību, ka viņu interesēs ir nodrošināt brīvu un neatkarīgus plašsaziņas līdzekļus. Tas ir vislabākais veids, kā veidot dialoga garu un vienprātību valstī, nemēģinot marginalizēt vai stigmatizēt mēdīs, tāpēc, ka tās kritiski izturas pret to vai citu valdības politikas aspektu. Taču saistot kritiku un atklātību, valdība arī veicina atvērtu dialogu un atvieglo uh, vienprātības garu veidošanu starp visām, eh, starp visiem eh, sabiedrības dalībniekiem. Un noslēgumā divi punkti, kurus es gribu pieminēt. pieminēt. Pirmkārt, runājot par vīzām. Tā ir joma, kurā valsts ir pielikusi ļoti liels pūliņus, lai varētu iz, izpildīt standartus vīzu liberalizācijas sasniegšanā, un manuprāt ir svarīgi tas, lai ik vienas valsts pūliņi šajā jomā tiktu mērīti pēc tās eh, nopelniem. Un e, ekspertu rezultātu, ekspertu vērtējums mums norādīs, vai visi, e, visi nospraustie mērķi ir e, sasniegti un vai valsts var Eh, sasniegt pilnu vīzu liberalizācijas režīmu. Tas būtu ārkārtīgi nozīmīgi sabiedriskajai domai, ka tiek atzīts darbs un panāktais progress. Un pēdējais punkts, ko es gribu pieminēt, es gribētu augsti novērtēt eh, kopīgās parlamentārās komitejas, kura vada Katelis kungs un Spasanovska kungs, darbu. Viņi rudenī apmeklēja Skopji un es gribētu izteikt atbalstu ieteikumiem, lai stiprinātu sadarbību starp Eiropas parlamenta un Nacionālās asamblejas personālu bijušajā Dienaslāvijas republikā Maķedonijā. Tas varētu kopīgi stiprināt darbu Nacionālajā asamblējā un stiprināt tās kā demokrātijas institūcijas lomu daudz labākā veidā nākotnē. Un, protams, es un savu kolēģi Eiropas Savienības misijā turpinām pievērst visus mūsu pūliņus, lai varētu veicināt e, reformu procesu, un tad, kad kādas problēmas rodas, tas mēs mēģinām tās identificēt e, valdībai, un mēs ceram, ka galu galā mēs redzēsim, kā valsts virzās uz iestājas procesu. Un tagad es mēģināšu atbildēt uz jautājumiem. Paldies! Thank you very much. Paldies, vēstnieku kungs, par jūsu ievadrunu. Parasti es eh, gribētu dot runu um, Maier kungam, jo viņš ir mūsu referents, bet eh, Gālera kungam jābūt piecos priekšsādātāju konferencē, un tāpēc izņēmumu kārtā došu viņam vārdu vienam jautājumam, tad būs viena atbilda, un pēc tam došu vārdu Maier kungam, lūdzu. Paldies pavisam ātri par vīzu jautājumu, jūs savas runas beigās to pieminējāt. Kas uh, ir šie te saturiskie iemesli, kāpēc nav iespējams atcelt vīzu režīmu. Atpakaļ nodošanas uzņemšanas nolīgums ir spēkā un tehniski progresīvās pases arī ir izdots un tās tiek lietotas, tātad es neredzu nekādus citus tādus būtiskus šķēršļus bezvīzu režīmu ieviešanai. Uh, Ko, tātad, uz ko tagad skatās mūsu eksperti, vai jūs varētu par to runāt, un uh, kāds ir laika grafiks, kad varētu beigties ekspertu uh, darbs? Un kad uh, maķedoniešiem būs bezfrīzu režīms? Jā, protams. Paldies. Šobrīd notiek um, dalībvalstu ekspertu misija, eh, kas izskata visus eh, reformas aspektus, kas ir vajadzīgs, lai liberalizētu vīzu režīmu. Jūs minējāt šo biometrisko pašu jautājumu, eh, dokumentu drošību viņi pēta arī, un arī robežu pārvaldības sistēmu, lai nodrošinātu to, ka valdības var veikt pienācīgas kontrolas uz robežām pret organizēto noziedzību un tā tālāk. Tātad pēc šī procesa beigām būs vēl viena misija februārī, kas skatīsies uz citiem aspektiem, un tā visa beigās tad mēs varēsim izvērtēt, vai viss ir izdarīts. Bet Katrā ziņā pirmais novērtējums, ko Eiropas komisija sniedza savā 1. novembra ziņojumā, bija pozitīvs. Tātad viss uh, sasniegtais ir um, novērtēts uh, pozitīvi, tika uh, Uh, noteikts, kur vēl kas ir darāms, piemēram, robežu pārvaldībā, un tagad eksperti to visu pārskata, un šī procesa beigās komisijai būs jāizvērtē visa šī informācija, un tad tā varēs uh, sniegt savu ieteikumu. Protams, mēs joprojām ceram, ka katra valsts tiks vērtēta pēc tās panākumiem progresa. Un uh, komisijas uh, vērtējumā, ja tas noteiks, ka visas reformas ir veiksmīgi veiktas, tad ieteikumam vajadzētu būt uh, tātad uh, šī te bezvīzu režīma ieviešana. Vai šī gada beigās jautā Gālera kungs? Jā, jā, protams, tā, man nav īsts, eh, īsti zinām šis precīzais laiks, bet eh, komisijas ziņojumā tika teikts, ka mēs ceram, ka 2009. gada laikā mēs spēsim. Tātad, un eh, tas, protams, būs atkarīgs no padomas, kā tā lēms, bet tātad visi cer, ka tas atrisināsies pēc iespējas drīzāk. For... Paldies par jūsu skaidru atbildi. Un tagad došu vārdu Meijer kungam. Voorzitter, het is nu 2009. Priekšsēdētāja kungs, mēs uh, redzam, ka 2009. gads ir pienāks, bet 2005. gadā tika pieņēmts lēmums, kas noteica šīs valsts status kā kandidāta Eiropas Savienības dalībai uh, paies vēl daudzi gadi, vēl notiks daudz gadu garumā sarunas, bet šis saruna process vēl nemaz nav uzsākts ikgadējie pārskati, raugoties uz šīs valsts progresu iestāja Eiropas Savienībā, skar aizvien vēl viens un tās pašas piecas tēmas. Pirmkārt, kādi jautājumi vēl ir atklāti pirms Fairam eh, var tikt eh, uzņemta Eiropas Savienībā? Šeit mēs runājam par demokrātijas eh, darbību. Foreikungs jau par šo jautājumu runāja. Es pieminu uh, manā rezolūcijā arī dažādus punktus. Uh, vide, infrastruktūra, tieslietas, uh, plašsaziņas līdzekļu neatkarība, uh, administratīvā pārvalde un tā tālāk. Tie ir jautājumi, kas uh, var tikt atrisināti, bet vēl daudz, kas ir jādara. Arī izglītības sistēma šajā ziņojumā tiek pieminēta. Es uh, esmu runājis eh, ar dažādiem iesaistītiem aktieriem un konstatējis, ka ir pretēji viedokļi. Tie ir jautājumi, kurus var atrisināt, eh, bet praktiski visi šie jautājumi ir eh, vienkāršāk atrisinām. Otrais jautājums ir, kad šīs sarunas sāksies, šīs sarunas ar Horvātiju notiek, un mazāk ātri ar Turciju. Arī šeit situācija ļoti sarežģīta, bet katrā gadījumā šīs sarunas ir sāktas ar Turciju. Pēc sarunu sākuma 6 līdz 8 laik, gadu laikā var notikt iestāja Eiropas Savienībā. Pagājušā gada vēlēšanas bija ļoti nozīmīgas sarunu sākumam, un es vienmēr esmu iestājies par to, lai nebūtu nekādas kavēšanās. Nākošās vēlēšanās martā visam jānotiek korekti, un tā būtu, situācija būtu jābūt tādai jau pēdējo vēlēšanu laikā. Bet, diemžēl, jākonstatē, ka valdības plāni vienmēr aprobežojās ar to, uh, vēlēšanu pārkāpums nosodīt, un šodienas parlaments pēc tādas visaptvarošas uh, tieslietu reformas ir stājies uh, pie darba, lai novērstu to, ka ir pārkāpumi uh, parlamenta partiju sastāvos. Vēl ir atklāt ļoti strīdīgi jautājumi ar kaimiņu valstīm, un tas ir jautājums, vai tas ir kas tāds, kas var kavēt uh, sarunas, it īpaši raugoties uz sarunu veiksmīgu noslēgumu. Tekstos uh, jau ir runāts par to, ka šeit uh, ir jāatrod abas puses apmierinošs risinājums. Un arī šai ziņā pēdējā laikā, diemžēl, progress ir bijis pārāk mazs. Arī nosaukuma dēļ ar Grieķiju jārod risinājums. Un pat labāk abas valstis ir tādā nogaidošā, atturīgā pozīcijā. Nu, katrā gadījumā tas eh, nenoved pie tā, ka oktobrī varētu atrisināt tos jautājumus lai novērstu kavēšanos. Un pazīstamā problēma ar vīzām, par to jau tika runāts. Mm, vispirms jautājums, kas tiek darīts valstī pašā. Domāju, ka šeit darbs ir noticis ātri. Mm, tas skar arī biometriskās pasas, ātri tās ir ieviestas, bet tās ir ļoti dārgas. Nu jā, nu pie šie jautājumi tiek strādāts. Jautājums arī par sadarbību ar ziemeļu kaimiņu Kosovu Domāju, ka izšķirīgs ir jautājums par šodienas Eiropas Savienības dalību valsts nostāju. Ir jāuzdod jautājums, vai ierobežojumi tiks atcelt attiecībā uz eh, fāram jeb nē. Es esmu par to, lai ieceļošanas likumdošana, kāda pagātnē jau uh, bija, Eiropas, uh, Dienvidslāvijas, uh, bijušās Dienvidslāvijas pilsoņiem atkal tiktu uh, uh, mainīts, lai mēs praktiski neatgrūst šīs valsts iedzīvotājus. Tagad okt, kapa un uh, albāņu lielā iedzīvotāja grupa, kas šajā reģionā un valdībā ir pārstāvēta. Jauns risinājums valodu jautājumā ir rasts. Uh, abas lielās valodas tiek uh, līdzvērtīgāk. Uh, vērtētas. Un vēl jautājumi ir par ierēģiņa aparāti un par Turcijas, Romu un citu uh, mazāko, mazākumu tautību pārstāvniecību politikā. Šeit daudz kam jānotiek, lai uh, šīs uh, mazākumu tautības vienādi iesaistītos politiskajos procesos. Aptuveni 80 grozījumi ir iesniegti ziņojumam, bet um, tā ir tikai puse no tiem, kas bija pagājušreiz. Nav tāda ļoti liela atšķirīga viedokļos daudzi grozījumi. Pārklājas pagājušajā nedēļā par to esam runājuši, lai rastu kompromisus. Un, nu, praktiski lielās grupas ir vienojušies par atšķirīgiem punktiem. Es domāju, ka šeit tāda liela pārsteiguma nav gaidām. Uh, Šur tur ir vēl dalītie balsojumi prasīti, jo politisko grupu ietvaros ir nelielas atšķirības. Kādi jautājumi vēl ir jādiskutē? Es domāju, ka tās ir attiecības ar eh, Eiropas Savienības paplašināšanos eh, Rietumbalkānos. Šeit es piedāvāju, lai mēs balsotu par, un lai šis eh, princips, kuru izvēlējusies Serbija, nenovestu pie tā, ka mēs Fairam mazām uzmanības veltītu. Un tas, ka ir kavēšanās Fairam jau kopš 2005. gada, šī valsts jau ir kandidāta valsts, tas ir mans viedoklis. Un citādi Kosova, kaimiņu. Uh, valsts ir jāatzīst, lai novērst nesaprošanos. Šeit mēs runājam par ierobežojumu attiecībā uz vairām pašu, lai arī lēms par neatkarības pieņemšanu ir daudz sarežģītāks dalī, Eiropas Savienības dalību valstīs, kas ir atzinušas Kosovu, ir intensīvas attiecības ar Serbiju un tiek, eh, no, tiek noteikti piemērošanās attiecībā uz to, kāda ir pamatvadlīnija Eiropas Savienībā. Mēs runājam, nerunājam vispār par Kosovu, bet par Fāram pašu. Un domāju, ka mums vajadzētu ļoti skaidri nu, pateikt, ka valsts ir ļoti intensīvi strādājusi, lai pieņemtu šo lēmumu. Proti atzīt Kosovu. Un tas pats ir spēkā arī attiecībā uz Melnkalni. Šī komiteja un arī plenāra sēdē jau pagājuši gadu ļoti skaidri teica, ka ir vēlams, lai pēc iespējas ātri tiktu sāktas sarunas. Ceru, ka mēs varēsim vienoties par tekstu, kas novadīs pie tā, ka pēc eh, vēlēšanām martā un aprīlī sarunas patiesi varēs sākties. Tas nozīmē to, ka gada pirmajā pusē, 2009. gadā, padomu varēs pieņemt atsevišķu lēmumu, jo mēs pārāk daudz laika esam zaudējuši, kā man liekas, un tas, kā līdz šim jautājums ir risināts, tas nav bijis pozitīvs. Tik tālu no manas puses attiecībā uz rezolūciju. Uzklausīšu kolēģi teikto. Paldies, Maier kungs. Ir pieteikušies vairāk runātāji. Vispirms Piņor kungs, kas ir sociālais tāda referents, lūdzu. Paldies, priekšsādētāji. Vispirms, eh, vēstniekungs, paldies eh, jums par jūsu lielisko ievadrunu šodienas debatēs. Otrakārt piekrītu tam, ko teica mūsu referents Meijera kungs un uh, Lielos vilcienos mana pozīcija ir tāda, ka sarunas vajadzētu sākt uzreiz pēc vēlēšanām. Darbs, ko Fairam ir paveicis ceļā uz Eiropas Savienību, ir tiešām milzīgs, un mums vajadzētu to atzīt. Vajadzētu atzīt viņu darbību. Un um, ņemot vērā tagadējos apstākļus. Uh, Vēstniekums, man jums ir trīs jautājumi. Pirmkārt, par šo te uh, bezcerīgo um, fairam nosaukumu jautājumu. No Eiropas komisijas perspektīvas tas ir uh, politisks jautājums. Tas ir Kopenhāgenes. Tātad vai tas ir Kopenhāgenes kritērija jautājums un politisks jautājums, vai tas ir divpusējs jautājums, un eh, tas neatiecas uz eh, Kopenhāgenes kritērijiem. Tātad tā ir vispārīga problēma, bet joprojām tas ir aktuāls jautājums šajā aspektā. Otrs jautājums. Kā jūs vērtējat eh, situāciju ar plašsaziņas līdzekļiem bijušajā Dienvidcēlēs Leprevekā Metidonijā? Bija brīvi mēdī, liberāla demokrātiska situācija mēdī jomā, vai tā ir vai nav? Un trešais jautājums Kā jūs izvērtējat uh, situāciju ar Albāņu kopienu Maķedonijā, ar viņu iekļaušanos, jo īpaši pēc Kosovas neatkarības pasludināšanas? Vai Kosovas neatkarība ietekmēja situāciju uh, bijušajā Dienvidslāvijas republikā Maķedonijā, vai tā ietekmē pozitīvi vai ne negatīvi vai vispār neietekmē. Paldies, tagad ir Prisāčiņas konsults herr ordförande. Jo. Jā, priekšsēdētāja kungs. Manuprāt, Maier kungs ļoti labi viss ir izskaidrojis, gan tas, kas ir sakāms par prioritātēm, gan arī runājot par sarunām, lai izstrādātu kompromisu. Es arī domāju, ka mums uh, Kosovas jautājumu vajadzētu atsevišķi skatīt no šiem jautājumiem, jo mēs esam runājuši arī par Kosovas ziņojumu. Un šeit mēs runājam par Fairam, uh, Serbiju un prioritātes, kādas ir šai kontekstā jāpiemina tāpat arī. Mm, it īpaši tādēļ es atbalstu jūsu viedokli. Uh, Un uh, katra valsts ir jāvērtē attiecībā pret situācijas šai valstī un tā tā arī jāskata. Un tas ir jāsaka attiecībā uz nākotnes sarunām. Manuprāt, sarunām jāsāks uh, pēc iespējas ātri. Gadu laikā esam zaudējuši ļoti daudz laika. Un situācija ir bijusi tāda, ka uh, vairam ir kā pirmie saņēmuši asociācijas un stabilizācijas uh, vienošanās un arī nākotnes kandidāta valsts statusu. Citas valstis ir uh, progresējušas, kas nozīmē, ka aizvien vairāk valstu izsaka mm, vēlmi iestāties, kļūt par uh, kandidātu valstīm un cer, ka nākotnē varēs sākt iestājas sarunas un Fairam ir jau ilgāk laika šādā pozīcijā. Problēma Fairam kontekstā ir tāda, ka daudz kas ir aizsākts, bet problēma ir tāda, ka šis konflikts uh, pastāv attiecībā uz nosaukumu. tiek runāts, ka tas ir tā maigi sakot, situācija pasliktinoša, jo šeit ir tik ļoti dažādi viedokļi arī dažādajās politiskajās grupās. Es personīgi patiesi vēlos, lai mēs pēc iespējas ātri varētu noskaidrot šo situāciju, lai varētu spērt nākošo soli. Un noslēgumā runājot par sarunām, par šo kompromisu, ir uh, konstatēts, ka dažas politiskās grupas aizvien vēl tam pretojas, bet domāju, ka mēs varam rast kompromisu, lai vismaz mēs šeit uh, komitejā vienotos un lai mēs visi atbalstītu šo vienošanos. Un vēl viens jautājums. Uh, Noslēgumā jums kāds ir jūsu viedoklis? Kāda būtu reāla schēma, ja mēs paraugamies uz to, kā Fairam, kā kandidāta valsts eh, attīstītos, kāda ir jūsu priekšstata par eh, termiņu attīstību, salīdzinot ar citām reģionu valstīm. Uh, Kā var nodrošināt, ka šeit attīstība būs ātra un uz priekšu? Paldies, tagad Bērs kundze. Šīs pirmās jautājuma kārtas noslēgumā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies Vēra kungam par stāstījumu. Domāju, ka ir labi uzklausīt no abiem un arī vērtējumu, ka neskatoties uz fāram, kas nu varbūt nav īsti galanti attīstījusies, patiesi ir uh, centusies spērt soli uz priekšu, un uh, man politiskā grupa cer, ka mēs šeit tā, uh, politiski atbildīgi pieņemsim lēmumus. Jūs zinat, ka konflikts par nosaukumu ir ar noteiktu lomu. Man politiskā grupa ir iesniegusi grozījumu, lai ja sarunas ar Fairam tiktu sākts tūlīt pat šī gada sākumā Ir dažādi kompromisa priekšlikumi izteikti. Arī sociāldemokrātu priekšlikums, ka uzreiz pēc vēlēšanām martā uh, varētu tikt sarunas. Es uh, šādai lēmu pieņemšanai ārlietu komitejā var piekrist. Ja patiesi blokāde tiks pārtraukta nosākuma jautājumā mums par to ir jādiskutē, kompromiss ir iesniegts un mēs balsosim. Manā skatījumā tas nozīmētu, ja tas ir politiskais vēstījums, tad, protams, prasībai jāizsaka arī Grieķijas pusē pārtraukt blokādu un visai, politi visām politiskām uh, grupām jāatbalsta tas un jāsāk arī sarunas ar Maķedoniju pēc vēlēšanām. Tas nozīmē, ka Fāram iestāja. Ja NATO nākošā sēdē un ir arī uh, NATO aicinājums um, iestāties šajā organizācijā fēr, no Fēram puses, un tad nebūtu vairs šķēršļi. Bet es uh, gribētu zināt, vai jūs, Fēras kungs, domājat, ka šī pagaidu vēlēšanās, uh, kas sasniegt 95. gadā, kāda tā ir nozīme. Mūsu skatījumā tā ir uh, spēkā, tā ir politiska vienošanās par to, ka nosaukums trīc nedrīkst būt šķērslis, lai Maķedonija starptautiskā uh, kontekstā vai Eiropas, kon, uh, Eiropas Savienības iestāja um, tik likt šķēršļi vai NATO dalībai tikt šķēršļi. Un arī nāk šis jautājums par blokādi būt tu, kas, kas ir pret mūsu Eiropas noteikumiem un pret pagaidu vienošanos un arī pret pamatiesību harta pārkāpums. Un ja tas tā ir, tad tā, es gribētu zināt, lai nevis šeit, ārlietu komitē, bet citā līmenī notiktu sarunas ar Grieķijas valdību, jo šādas pārkāpums mēs nevaram akceptēt. Nu, kā jau teicu, ceru, ka šos kompromisus varam uzturēt. Un gribētu uzklausīt no referenta vēl pāris vārdus par to, jo šodien mēs vēl izteicām arī eh, nelielas grozījumus 15. janvāra grozījumiem. Eh, tur politiskās grupas ir pievērsušās grozījumiem. Varu iedomāties, ka mēs to varētu piekrist, ja tā situācija paliktu tāda. Un vienlaiks izrais, izsakam uh, nožēla par 5. un 6. kompromisa dalījumu, jo tur pārāk daudz vietas tiek veltīts šim nosaukumu strīdam. Visā citādi rezolūcija ļoti veiksmīga. Turbūt referents arī var, var pāris vārdus teikt. Paldies! Paldies, Bērskundze. Tātad tie ir pirmās kārtas jautājumi. Vēstniekungs, lūdzu jums vārds atbildēji. Thank you uh, very much. Paldies, priekšsēdētāji, un paldies visiem godātiem deputātiem par dažādiem jautājumiem, kurus viņi uzdeva. Protams, ka pāris no tiem ir diezgan sarežģīti, un man jādomā par maniem diviem krēsliem un kā tie šeit eh, sadarbojas atbildot uz šiem jautājumiem, bet darīšu, ko varēšu. Kas attiecas uz eh, laika grafiku, uh, par sarunu uzsākšanas ieteikumu. Acīm redzot, ka mēs eh, ļoti labprāt redzētu, ka lietas virzās ātri, ātrāk, un tas, ka eh, notikumi nav attīstījušies tik ātri, kā mēs būtu vēlējušies, bija tieši tā iemesla dēļ, ka šis valsts neizpildīja tos noteikumus, ko mēs vēlējāmies. Rēna kungs 2008. gada martā ļoti skaidri izteicās, ka ir astoņi prioritārie nosacījumi. Devītais bija tas, ka jābūt uh, um, um, vēlēšanām agrā laika posmā. Un uh, ja šie noteikumi nav izpildīti, tad nav argumenti, kāpēc uzsākt uh, sarunas. Un mēs redzējām, ka virkni no šiem te uh, Eh, kritērijiem viņi neizpildīja, un visnopietnākais pārkāpums, protams, bija šis te vēlēšana jautājums un tas, ka trūkst ilgspējīga politiskā dialoga. Un tomēr Valdības reakcija pēc novembra ziņojuma ir bijusi ļoti iedrošinoša, un tagad mūsu darbs ir uh, paturēt viņus uz pareizā ceļa. Un ja viņi sapratīs to, ka ja viņi izpildīs šos kritērijus, tad, protams, komisija varēs ieteikt uh, sarunas sākšanas saturu. Uh, parastā procedūra ir viena gada procedūra, tātad nākamais. Uh, Komisijas ziņojums nāks klājā 2009. gada rudenī. Tātad, ja mēs pieņemam, ka uh, vēlēšanas atbildīs starptautiskiem standartiem un ka vispārējie kritēriji būs izpildīti, tātad kritēriji, kas ir iestājas partnerībā noteikti, tad, protams, komisijai būs pietiekama argumentu, lai savā rudens ziņojumā ieteiktu sarunu sākšanas datumu. Protams, ka tas vēl nenozīmē, ka ministru padoma, tātad Eiropadoma nevar izvērtēt eh, progresu, ja tāds ir panākts. Po, piemēram, ja vēlēšanas tiešām būs atbilstošas eh, mūsu vēlamiem standartiem, tad es domāju, ka tas būtu tikai ļoti piemērot, ja tas tiktu atzīts eh, Eiropadomas secinājumos attiecīgajā brīdī. Uh, Bet, kas attiecas uz uh, komisijas procedūru, tad tā ir ļoti skaidra. Kas mums tagad ir jādara? Jādara viss iespējamais, lai visi kritēriji tiktu izpildīti. Un tas uh, dos komisijai pietiekam daudz argumentus, lai savā nākamajā ziņojumā ieteikt sarunu sākšanas datumu. Šie ziņojumi ir ļoti darbi ietilbīgi. Ja Mēs katru mēnesi sūtām um, savu informāciju, un pēc tam ir vajadzīgi vairāk mēneši, lai uh, ģenerāla štābā varētu izvērtēt, kā katra valsts ir rīkojusies katrā jomā, ko tā ir panākusi. Mums ir uh, uh tikšanās ar pilsoniskās sabiedrības uh, organizācijām un tā tālāk, un tas viss tiek ņemts vērā, un uz tā pamata tad uh, komisija prezentē savu ziņojumu. To nav iespējams paveikt kaut kādā ļoti īsā laikā. Uh, Ja viss noritēs veiksmīgi, tad cerēsim, ka rudenī varētu būt šāds te ieteikums. Attiecībā uz e, nosaukumu jautājumu. Protams, tas joprojām ir aktuāls jautājums, kas ir jārisina ir svarīgi nesajaukt šo jautājumu ar reformām. Un iemesls, kāpēc e, komisija nesniedza ieteikumu savā iepriekšējā ziņojumā nav nekādā ziņā saistīts ar nosaukumu jautājumu. Tas ir saistīts ar faktu, ka valdība nebija izpildījusi Kopenhāgenes kritērijus. Mēs to ļoti skaidri pateicām. Tajā pašā laikā gan komisārs Rēns, gan uh, Solānas kungs, augstais pārstāvis, skaidri pateica, ka šī jautājuma atrisināšana ir ļoti būtisks aspekts visā šajā kopējā procesā virzoties uz integrāciju Eiropā. Un mēs joprojām uh, cenšamies un aicinām abas puses censties rast uh, apusē pieņemam risinājumu. Un tas ir izdarāms tikai mierīgā atmosfērā, kas uh, ļauj uh, vest sārunas. Un ir ļoti svarīgi šajā kontekstā, lai valdības neveiktu nekādas darbības, nepieņemtu nekādus lēmumus, kurus varētu nepareizi interpretēt. Pēdējais, pēdējā sarunu kārta uh, notiks uh, februāra sākumā. Tātad mēs uh, aicinām valdību turpināt, uzturēt kontaktus un censties rast risinājumu šajā jautājumā. Jo gal galā mēs šeit runājam par kaimiņiem, un šeit ir tiešām uh, daudz kas panākums, ja šis jautājums beidzot tiktu atrisināts. Kas attiecas uz diviem pārējiem jautājumiem, kas uh, parādās par plašsaziņas līdzekļiem, tas komisijas ziņojumā ļoti skaidri bija pateikts. Uh, Tāda problēma ir. Daudzas uh, televīzijas joprojām ir privātas, kas pats par sevi nav nekas slikts, bet, uh, protams, ka uh, šajā valstī televīzija īpašniekiem ir arī cieši saiknes ar politiskajām pār partijām, un tas var ietekmēt raidījumu saturu. Un uh, žurnālistu asociācija, piemēram, kopā ar valdību cenšas uh, rast uh, risinājumu, cenšas nodrošināt uh, to, lai starp, plašaziņas līdzekļi varētu strādāt neatkarīgi un uh, lai uzlabotu arī uh, darba apstākļus žurnālistiem un tādējādi veicinātu neatkarīgus plašaziņas līdzekļus. Tas ir ļoti svarīgi, jo īpaši tuvojoties vēlēšanām, jo visām pārtījām noteikti būs kārdinājums ietekmēt raidījumu saturu, un tas tiešām būtu žēl, ja tas tā notiktu. Un kā jau sākumā teicu, tad uh, valdība būs tikai ieguvēja, ja tiks panākta pilnīgi neatkarīgi plašas viņas līdzekļi. Par uh, ētniskajām attiecībām Eh, mums jāskata. Mums jāskat šis nolīgums, kas tika panāks. Protams, ir problēmas, kas pagātnē bija parādījās, piemēram, eh, segregācija eh, daudzās skolās, kas rada spriedzi skolu līmenī, un tas ir jārisina. Vienīgais veids, kā to darīt, ir Uh, veicināt uh, ārpus skolas aktivitātes, lai šis te multietniskais modelis iekļautos uh, sabiedrības ikdienas dzīvē. Un īpaši svarīgi tas būs pēc vietējām vēlēšanām. Kosovas neatkarība, jā, protams, ka tas ietekmēja um, bijušo Dienaslāvijas republiku Maķedoniju, uh, Albāņi bija ļoti apmierināti, un arī uh, etniskie maķedonieši daļa no viņiem bija ļoti apmierināti, un uh, nebija viegli pieņemt lēmumu atzīt Kosovas uh, neatkarību, jo, protams, ka valdība vēlas saglabāt arī labas attiecības ar Serbiju. Visā visumā, manuprāt, šis te Kosovas neatkarības atzīšanas jautājums tika risināts ļoti smalkjūtīgi un tas, manuprāt, ļoti labi atspoguļo pēram valdības vēlmi veicināt reģionālo stabilitāti. Kā jūs zināt, tad um, tā eh, cieši ir arī iesaistījusies Altea misijā, Bosnijā un Hercegovinā, eh, kas viņiem ir daudz maksājusi. Viņi 11 karavīrus zaudēja helikopteru negadījumā, bet es esmu optimistisks raugoties uz eh, etnisko grupu attiecībām. Uh, bijušajā Dienaslavijas republikā Maķedonijā, un ir jādara viss, kas ir uh, iespējams, lai uh, ieviestu šo uh, nolīgumu īpaši vietējā līmenī. Paldies! Uh, tagad uh, mums ir trīs minūtes un četri runātāji pieteikušies. Uh, lūdzu, izsakieties ļoti, ļoti īsi, neilgāk par vienu minūti. Kirilov kungs, lūdzu. Thank you, Chairman. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Īsts komentārs. Pirmkārt, es domāju, ka mums eh, ir jābūt pateicīgam vēstniekam par šo ļoti reālo izvērtējumu. Un arī es eh, biju kopā ar kopīgo parlamentāro komiteju un tādējādi ļoti labi, ka mēs saņēmām aktuālu informāciju par to, kas notiek. Runājot par plašsaziņas līdzekļu problēma. Manuprāt, lielākā daļa no mūsu kolēģiem, ko, parlamentārās komitejas deputātiem piekrīt tam, ka Maķedonijai ir jāvirzās tālāk šajā procesā, un ļoti svarīgi, kā norādīja vēstnieks, mums ir nepieciešams labs progress šobrīd, tuvāko vēlēšanu laikā. Taču viens jautājums plašsaziņu līdzekļos, kas bija iekļauts mūsu pēdējā rezolūcijā, manuprāt, e, Eh, kur nav pietiekama procesa, ir eh, naida runu izteikšana. No vienas puses mēs runājam šeit par politisku iniciatīvu, un otras puses mums ir ļoti tādi asi gadījumi par naida runām attiecībā uz kaimiņu valstīm. Un ja kāds saka, ka tas ir tāds pats jautājums ar Grieķiju, tad eh, tas nav tik tiešām pats svarīgākais, jo, piemēram, Bulgārijā nav šādi jautājumi. Uh, Un tā kā laika nav priekšsēdētāji, es gribētu citēt vienu ļoti spilgtu piemēru par to, kas notiek Maķedonijas mēdījos attiecībās Bulgāriju. Uh, Eh, pēdējā premjerministra vizītes laikā vienā no lielākajām avīzēm tika norādīts pēc eh, premjerministra, eh, tam, kad premjerministrs mums atgādināja vēlreiz, ka Bulgārija, ik viens bulgārs, gan primitīvs, gan izglītots, vienmēr paliek melns bulgāru monstrs. Man ir daudz piemēru kā šāds te, un es gribētu zināt, kāpēc nav nekāda progresa šajā ziņā. No otras puses atbalstīja vīzu jautājumu, jo, manuprāt, Mac Maķedonijas pilsoņiem ir brīvi jāceļo uz kaimiņu valstīm, lai redzētu, ka viņi nav nekādi monstri. Paldies, Kirito, kungs, nākošais runātājs. E, paldies, e, priekšsēdētāji. E, es labprāt gribētu vēstnieku kungam pateikties par izsmeļošo stāstījumu un aktuālās situācijas ieskicējumu. Kāda ir fairam? Arī par to, kādas ir uh, saruna perspektīvas. Viens vienīgs jautājums, ko gribu uzdot. Interesējos uh, par sekojošo. Vai mazākuma tautības uh, ir pārstāvētas parlamentā bulgāru, serbu, rumāņu mazākuma tautības? Paldies! Mulțumesc, Mr. Stojanov. Vai vēl kāds grib Stojanov, kungs, lūdzu? Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu piebilst dažus vārdus Kirilov kunga teiktajam. Esmu iesniedzis trīs grozījumus. Un divi no tiem ir noraidīts, tos noraidīja referents. Viens no grozījumiem ir pret E, fizisku vardarbību, kur, e, pret tiem maķedoniešiem, kuri sevi identificē kā bulgārus. Es gribētu lūgt referentam, vai viņš uzskata šādu vardarbību par pieņemamu, vai, vai arī viņš pret to, vai viņš ir pret grozījumu, un mans otrais grozījums, vai jums, mans jautājums ir, vai jums ir kāda informācija par diskrimināciju attiecībā pret tiem, kuriem ir Bulgārijas nacionālā identitāte. Jautājums par bulgāru minoritāti Maķedonijā ir ļoti ilgs. Ir Bulgārijas, Bulgāru organizācija, un tas ir eh, vēl aizvien neatrisināms jautājums. Vai jūs esat dzirdējuši par citiem jautājumiem? Un tagad nākamais runātais. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka mūsu diskusijā mēs redzam, ka ir zināmas sāpulsums. E, Olī Rēna deklarācijas komisijas teksts un arī vēstnieka teksts skaidri parāda to, ka sarunu mērķis ir pierādīt to, ka e, nav respektēts komisijas noteiktais plāns. Taču grozījumos, kas ir iesniegti, šķiet, ka klimats komisijā būtu tāds, ka galvenais kavēšanais iemesls ir uh, Ehm, domstarpības ar Grieķiju, ehm, nu, vār, ehm, nosaukuma problēmas ar Grieķiju, taču šeit galīgi nav runa par reformu īstenošanu šajā valstī. Šeit ir pilnīgi skaidrs, ka Grieķija vairāk nekā jebkura cita valsts, kas atrodas tālāk, lai kaimiņos atrastos demokrātiska un nevis nacionalistiska valsts. Tieši tāpēc, ka mēs esam kaimiņi, un es domāju, ka parlamentam ir jāspēj rast risinājums un dot iespēju šai valstī tuvināties Eiropas Savienībai. Paldies! Un tagad atbildes sniegs eh, vēstniekungs un pēc tam arī referenci. Jā, atvainojos, ja es nevarēšu atbildēt pilnīgi visiem pietiekam izsmeļoši. Un es zinu, ka es neesmu atbildējis, nevarēšu, nevaru atbildēt uz Bēris, kund, Bēris kundas uzdotiem visiem jautājumiem. Tagad, pirmkārt, runājot par minoritāšu kopienām, ir tādas, kas ir pārstāvētas parlamentā, Tā ir vienīgā valsts, kurā municipalitāti vada Romu eh, pārstāvis. Daudz ir darīts eh, pār, eh, ar minoritāšu kopienām, un es domāju, ka valdības pūliņi šajā jomā ir jāuzteic. Protams, ir problēmas ar, un šajā gadījumā ar Bulgāriju būtu veidot šo jautājumu, risināt tos ar dialogu palīdzību. Un, protams, ir iespēja arī vērsties starptautiskajā tiesā Strasbūrā, kura var atrisināt jautājumus, taču es domāju, ka ar labu gribu būtu iespējams problēmas risināt, iespējams, ka Eh, pār tā saucamo naidaru, un šajā gadījumā arī jautājums būtu atrisināms. Un es eh, apzinos, ka Okrīds eh, nolīgums, Okrīds nolīgums ir vislabākais risinājums daudzetniskā sabiedrībā, kas tik tiešām ņem vērā valsts intereses. Un E, neaizmirsīsim to, kā iedzīvotāji ir apmē, apņēmušies virzīties uz priekšu ar astris kompromisus šajos jautājumos, kas e, e, šķir viņus no kaimiņiem, un, protams, kā politiskajiem līderiem šobrīd ir attiecīgi jāstrādā šī kompromisa garā, lai valsts varētu pāriet pie nākamā etapa iestājas proces, pirms iestājas procesā. Paldies, paldies vēstnieku un visbeidzot Meijerkungs eh, secinājumiem. Er Priekšstādātāja kungs. Man tika uzdot specifiski divi jautājumi. Pirmā jautājuma Bērs kundze uzdeva Viņa teica, mazāk uzmanības jāvelta nosaukuma problēmai un attiecībai ar Grieķiju. Es um, simpatizēju viņas pozīcijai, jo pirms gada teicu, ka ceru, ka nākošajā rezolūcijā mēs vairs neko neteiksim par šo mm, tēmu, jo tas jautājums būtu atrisināts un viss veidojās, veidotos tā, lai mātri. Uh, tiktu uzsāktas eh, sarunas, bet nu situācija vēl nav tāda. Un es domāju, ka nevar novērst eh, to, un tas ir arī kompromisos. Šajās diskusijās par, eh, parādījies, ka par šo mm, tēmatu tomēr ir kas jāsaka. Tātad baidos, ka bērns kundas vēlmi nevaram apmierināt, lai arī personīgi pilnībā viņai piekrītu. Un uh, Stojānova kunga jautājums par mm, bulgāru mazākumu tautību. Iebaidīšana un vardarbība vienmēr ir negatīva. Es viņam absolūti piekrūtu, tas ir jānosoda. Bet praktiski mēs runājam par kādu citu diskusiju, un tā ir nedaudz sarežģītāka. Jo Bulgārijā tiek uzdots jautājums, vai Fairam dzīvo Bulgāri un vai uh, uh, maķedoniešu slāvu varia, valoda ir tikai uh, bulgāru valodas uh, variants, un vairākums domā, ka tas tā nav. Līdz ar to mums nevajadzētu neko darīt, kas ievainotu jūtīgumu un uh, to veicinātu. Esam pret vardarbību, un mums jānovēr tas, lai šeit rastos tādi delikāti jautājumi, maķedonieši eh, jūtas kā bulgāru eh, līdznieki, bet nekā padotie. Paldies! Balsojums būs eh, trešdien. Paldies, vēstniekums, par jūsu laiku, ko veltījāt mums un novēlu jums veiksmi jūsu grūtajā darbā un, protams, arī veiksmi valstī, par kur jūs rūpēties. Paldies! Members, uh, Godātie deputāti, dāmas un kungi, turpināsim mūsu darbu šajā ārlietu komitejas sēdē. Un tagad būs īpašais seminārs par energo drošību. Dažādu apstākļu dēļ tas tiek organizēts. Viens ir tāds, ka šī komiteja ir spēlējusi būtisku lomu izstrādājot ziņojumu par uh, KDP un enerģijas drošību Un eh, tas bija 2007. gadā. Mēs arī aktīvi esam centušies uzsvērt eh, šos te eh, jautājumus, kas ir saistībā ar Ukrainas un Krievijas krīzi, centušies varbūt arī pat šeit spēlēt starpnieka lomu. Mums ir tāda uz vākoti vērsta pieeja, un mēs esam pasūtījuši pētījumus, zinātniskus pētījumus. Un dzirdu, ka Krievija un Ukraina ir parakstījuši līgumu, bet gāze vēl neplūst. Bet šodien, pirmdien, 19. janvārī, cerams, gāze sāks plūst, un manuprāt, šis ir ļoti piemērots brīdis, kad apspriest uh, šīs energopiegāžu drošības jautājumus. Uh, jo redzam, ka piegādes ir pārtrauktas, bet arī citu iemeslu dēļ šis ir piemērots brīdis, redzam, kas ir noticis pēdējās dienās, ieskaitot šodienu. Šeit ir ļoti svarīgi jautājumi, dažādošana. Mēs, protams, uzskatām, ka tā vairs nav tikai enerģetikas politikas vai tirzniecības problēma, tā ir jau ārlietu politikas pasākuma problēma un ārlietu politikas pieeja. Uh, tam ir vajadzīga, un tā ir bijusi mūsu pozīcija, un uh, šie te notikumi to pierāda, ka mums ir bijusi taisnība. Mēs esam pasūtījuši trīs pētījumus. Pirmais ir eksperta ziņojums, kas jau bija strādā, tas ir eksperts, kas ir strādājis jau mūsu komitejai, tas ir uh, um, eksperts, tātad juridiskais profesors, kas strādā gan Londonā, gan šeit Briselē, un viņš ir veicis ekonomisko pētījumu par Saustrīm un Nabuko cauruļvadiem. Viņš iepriekš mums ir eh, sniedz ziņojums par Nord Stream, un mēs arī lūdzām eh, Managana kungu no Romas, kas ir veids pētījumu par uh, iespējām Eiropas Savienības ārlietu uh, politikai enerģetikas jomā. Viņš ir izvērtējis uh, ziņojumu ieteikumus, uh, kas uh, pirms gada mūsu parlamentā tika pieņemts gandrīz vienbalsīgi. Un viņš piedāvā turmākos soļus. Tātad viņš izvērtē, kas ir izdarīts, kas nav izdarīts. Es privāti varētu komentēt, ka uh, Ja viss, kas tika ieteikt šajā ziņojumā, būtu bijis izdarīts, tad mums nebūtu bijusi šī te šokējošā enerģētikas krīze, kāda e, joprojām šodien turpinās. Ir arī vēl trešais pētījums pasūtīts, bet e, tā autors nav pie mums. Tie ir South Stream projekta e, drošības aspekti. Uh, Tā ir Barāns kundze, kas uh, ir jau uzstājusies mūsu komitejā pirms gada par drošību, un uh, tas arī ir izlīdz. Tātad visi šie trīs pētījumi jums ir pieejami uh, papīra formātā un arī mūsu mājaslapā, komitejas mājaslapā, un pie mums ir ieradies arī Gerhards Sabatils, kurš ir Releks ģenerāldirektorāta pārstāvis no komisijas, sveicu jūs mūsu vidū. Uh, un viņš savā darbā e, Relikas ģenerāldirektorātā īpaši pievēršas enerģētikas drošības jautājumiem. Pie mums ir ieradies arī tikko nominētais augstā pārstāvja īpašais pārstāvis par energodrošības aspektiem Stevens Evans. Sāksim ar ekspertiem, kurus minēju tajā secībā, un vispirms dotu vārdu Rilēkungam, lūdzu. Right. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir liels prieks būt šodien šeit pie jums un runāt par savu ziņojumu projektu. Es uzsveru, ka tas ir ziņojuma projekts, un uh, galīgo projektu es iecie, uh, iesniegšu tad drīz komitejai, un tajā iekļaušu jūsu komentārus, ko šodien uzklausīšu. Šeit es skatu divus priekšlikumus. Viens ir South Stream un viens ir Nabuko. Pavisam īsi pievērsīšos South Stream un pēc tam Nabuko. Un tad es eh, īsi izvērtēšu un varbūt mēs to varēsim apspriest. Man teica, ka man ir desmit minūtes, tā tad uh, eh, izteikšos ļoti uh, koncentrēti. Saustriem projekts, kas iekļauj cauruļvada būvi pāri Melnajai jūrai un savienojot uh, Uh, cauruļvadus visā Eiropā, lai sniegtu gāzi Eiropas Savienībai, ir projekts, kurš mums jāsaka ir uh, dziļi apšaubāms, uh, ņemot vērā Eiropas Savienības uh, un dalībvalstu pozīciju un iedzīvotāju un tautu pozīciju. Problēma ar South Stream ir tāda, ka pirmkārt eh, tas ir ļoti dārgs projekts. Mēs runājam par eh, cauruļvada būvi 900 eh, km galumā, tie ir četri cauruļvadi, kopumā 900 km uz tātad Melnās jūras gultnes. Tas ir 2000 metru dziļumā. Ja jūs to salīdzināt ar Nord Stream, tur ir divi cauruļvadi, uh, un dziļums ir tikai 200 metri. Šāda cauruļvada izbūs uh, izmaksas ir milzīgas. Starptautiskā enerģētikas aģentūra sniedz savu vērtējumu, un viņi saka, ka tā varētu būt 20 miljārdu dolāru šīs te izmaksas. Mēs runājam tātad par ļoti dārgu cauruļvadu. Ir ļoti nopietni jautājumi, ņemot vērā uh, naftas cenas krītumu un ekonomisko krīzi un Gazprom uh, kapacitāti šo te cauruļvadu finansēt. Tātad ņemot vērā dārdzību un šīs te finansēšanas iespējas ir otra problēma un tā ir ļoti svarīga. Manuprāt, tā varētu būt svarīga um, deputātiem priekšvēlēšana gadā. Uh, Šāda te, šāds te ļoti dārgs cauruļvads nozīmētu arī ļoti dārgu gāzi. Tātad galu galā Krievu uh, piedāvājums ir, mēs jums uzbūvēsim šo ļoti dārgo cauruļvadu un jūsu vēlētāji tad maksās ļoti augstu mm, cenu par gāzi. Un tas ir ļoti nopietns jautājums, kas ir jāņem vērā šajā priekšlikumā kas uh, vēl pastiprina šo aspektu, ir tas, ka uh, mēs eh, nedabonam nekādu jaunu gāzi. Kāds tad ir šis piedāvājums? Tātad tas ir tāds novirzīšanas projekts tā vietā, lai eh, piegādāt gāzi caur Ukraini par cauroļvadiem, kas jau ir uzbūvēti un kas, par kuriem jau ir samaksāts. Tagad ir doma būvēt jaunu cauroļvadu, kas ir ļoti dārgs. Eh, no Eiropas patērētāja viedokļa tas tikai palielina gāzes cenu. Protams, ka Krievu atbild uz to ir eh, tāda, ka viņiem ir problēmas ar Ukrainu, un mēs redzam, kā tas ir nesen pie, nodemonstrēts. Bet mana atbilde ir uz to, ka ja mēs eh, skatāmies uz šo te eh, ļoti dārgo pieeju, tad ir lētāk pieeja vest sarunas par starptautisku tranzīta režīmu, ko varētu uh, veidot un tādējādi veidot eh, tādu efektīvu caurskatām tranzītu režīmu gāzei. Tas attiektos arī uz Ukrainu. Un nevajadzētu uh, uzspiest uh, Eiropas patērētājiem ļoti augstas gāzes cenas, būvējot šādu ļoti dārgu cauruļvadu, kur mēs droši vien vispār nevaram atļauties. Ir arī virknē citu jautājumu, kas ir jāskata saistībā ar South Stream, piemēram, regulātoru problēmas. Tā Tātad, lai uzbūvētu šo cauruļvadu, tam ir jāiet cauri um, Rumānijas un Ukrainas ekonomiskajām zonām. Tas uh, lielā mērā uh, būs atkarīgs no izvērtēm. Ukrainai, protams, ir uh, protams, iemesls pretoties šim projektam, uh, jo uh, arī Rumānijai ir uh, iebildes, jo uh, Uh, šīs cauruļvāts piegādā ļoti gā, dārgu gāzu Rumānijai. Viņai diez vai, di, viņi diez vien to vēlas. Tātad tas ir tas, uh, kas uh, ir saistīts ar Saustrīm projektu. Manuprāt, tiešām šeit ir ļoti nopietni jautājumi, kas Eiropas Savienībai ir jāizvērtē, gāzes cena un šī projekta vērtība Eiropas Savienībai, kas, manuprāt, ir apšaubām. Pievērsoties Nabuko. Uh, Galvenā problēma ar Nabuko ir tāda, ka no kurienes tad nāk šī gāze? Viens no jautājumiem, ja, tātad viens no iespējamiem avotiem ir Irāna, bet tur ir problēmas, un uh, tur ir iekšējā patēriņa pieaugums, un tagad uh, investīcijas uh, nav pārāk liels uh, gāzes uh, atradnēs, un uh, kaut gan uh, Irāna ir trešais lielākais gāzes rezervju īpašnieks pasaulē. Šobrīd tas ir gāzes importētājs, un papildus tam ir sankcijas pret Irānu, kas uh, apgrūtina gāzes eksportu. Ņemot vērā uh, gāzes rezerves, protams, potenciāls pastāvs, bet pat ja mēs neņem vērā sankcijas, tad uh, vidējā vai ilgtermiņā iespējas uh, Eh, izmantot šie gāzi, tas prasītu milzīgas investīcijas un tā tālāk. Šeit ir eh, saistībā ar Irānu un citām valstīm ir drošības apsvērumi, kas ir jāņem vērā. Turkmenistāna varētu būt eh, viens no iespējamiem piegādātājiem par Nabuko cauruļu vadu. Problēma šeit ir tā, ka netik daudz, ka uh, Nesenie pētījumi ir pateikuši, ka Turkmenistānā ir daudz gāzes, bet reālās problēmas ir eh, laiks un izmaksas. Pie, paies diezgan uh, liels laiks, ilgs laiks, kamēr šī gāze tiks uh, iegūta. Un uh, Turkmenistānas uh, valdība šeit uh, cīnās ar Ķīnu, Krieviju par piegādēm, un tad ir šī starptautiskā juridiskā problēma par Kaspijas jūras statusu. Uh, un Krievijas uh, iespējām uh, bloķēt juridiski šādu Kaspijas jūras cauruļvadu, tad varētu piegādāt gāzi caur Irānu, bet tad atkal ir šī sankcija problēma. Tātad šeit ir eh, problēmas ar gāzi. Viscerīgākais piegādātājs varētu būt Azerbaidžāna no uh, jūras uh, ieguvēm. Tur ir pieejams gāzes rezerves, tomēr mums jāņem vērā, ka uh, gāze tad uh, tiks iegūta tālu no Turcijas un Gruzijas. Un tas varētu būt dārgi. Tātad iespējams ir uh, liela gāzes apjoma pieejami, bet ir būtiskas problēmas, kas uh, pastāv, lai šo gāzi piegādātu. Un vēl ir jāizskat jautājumi par Turcijas lomu gāzes piegādās. Turcija pati vēlas uh, Eh, pati tātad iegūt šo lielu gāzes daļu, viņiem ir bažas par tranzītu, un eh, šeit ir jāskat jautājumu, cik lielā mērā mēs varam īstenot šo projektu, ņemot vērā Turcijas prasības. Vēl viens jautājums, kas saistās ar eh, šo te projektu, ar Nabuko finansēšanu, ir tas, ka ekonomiskā krīze pastāv, tas nepalīdz, ir jābūt uh, apliecinājumam, ka mm, notiks tranzīts, lai īstenot šo projektu. Un uh, mums ir jājautā, vai mēs esam gatavi uzņemties politiskās uh, saistības un, un īstenot Nabuko. Mums ir jāskata šis jautājums atvērtām acīm, ir jāsaprot, ka būs uh, vairāk gadi, kamēr tas īstenosies, un pēc tam kādu laiku tas vēl nestrādās pilnā kapacitātē. Un ir arī šis pamatjautājums par to, vai Eiropas Savienība ir gatava atbalstīt eh, eh, tātad šādu um, darījumu noslēgšanu, lai Centrālā Azijas, Vicāzijas gāze nonāktu Eiropā. Tātad daļa ir par finansēm, daļa ir par politiskajām saistībām. Kāds man vispārējais izvērtējums? Saustrīm gāzes vats eh, nav Eiropas patērētāja interesēs, un Eiropiešiem vajadzētu izvairīties no iekļūšanas tādā uh, situācijā, kad mēs uh, iegūstam jaunu cauroļvadu ar daudz dārgāku gāzi un to pašu gāzi, kas līdz šim. Uh, risinājums ir tranzīta protokols. Uh, Nabuko jautājums ir tātad, eh, kurš ir piegādātājs, kur ir resursi. Gāze ir pieejama, bet eh, ir būtiski jautājumi par to, vai Eiropas Savienība vēlas eh, izvēlēties šādu te ceļu, vai mēs vēlamies veikt enerģētikas drošības izvērtējumu. Un mums ir jāskatās uz finansējumu un uz politiskajām saistībām. Eh, sašķirinātā dabasgāze ir iespēja, ko es piedāvāju savā pētījumā. Tur ir zināmas izmaksas, bet Dienvidkaukāza cauruļu vadu no Baku uz Turciju varētu eh, paplašināt, eh, varētu uzbūvēt sašķirināšanas iekārtas, tātad rūpnīcu, un pēc tam to piedāvāt. Tas uh, varētu būt dārgs projekts, bet ne tik dārgs kā South Stream, bet tas uh, varētu piedāvāt pēc iespējas drīzu risinājumu šai te gāzes eh, problēmai eh, saprātīgā laikā. Vēl viens eh, piedāvājums ir Nabuko Light, tā es to nosauc, tātad saprotam, ka Vidusāzijas gāze jau tagad tiek piegādāta Eiropai, ir starpsavienojums, kas piegādā Vidusāzijas gāzi caur Turcijas caurvildiem uz Grieķiju. Uh, Un jautājums ir, vai mēs varam uzbūvēt savienojumu uz Itāliju, vai mēs varam paplašināt uh, kapacitāti, uh, lai piegādātu vairāk vidusāzijas gāzi, vai mēs varam skatīt eksistējošās, uh, eksistējošos cauroļu vadus, varbūt tos paplašināt, uh, palielināt to kapacitāti, un tādējādi šis risinājums būtu vēl lētāks. Bet viens no pamatjautājumiem ir Eh, jāskata kaut kas vairāk nekā ekonomikas jautājumi. Tā ir energodrošība Eiropas Savienībā, un šeit ir uh, politiskās gribas jautājumi, saistību jautājumi. Vai, tātad Eiropas Savienībā ir jāizlēm, vai mēs eh, vēlamies iet šai virzienā, atbalstīt Nabuko, vai mēs vēlamies izvēlēties Nabuko Light, vai uh, citu kaut ko. Tās ir tās iespējamās, uh, iespējamie risinājumi Eiropas Savienībai, un uh, tās arī bija mans desmit minūtes, līdz ar to savu uzstāšanos beigšu. Paldies! Uh, Paldies, Rilē kungs. Tagad došu vārdu Andriju Monoganam no NATO aizsardzības koledžas Romā, kas ir sagatavojis uh, ārlietu politikas aspektu pārskatu, kā mēs viņu lūdzām to darīt. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Dāmas un kungi, man ir liels prieks un gods runāt šeit, jūsu komitejā, un ziņot par diviem dokumentiem, kurus es ar lielu prieku lasīju. Karelī kungs uh, Eh, viņam bija desmit minūtes, lai runātu par ļoti plašu eh, tēmātu. Es centīšos eh, pievērsties tikai diviem vai trim aspektiem, lai izraisītu diskusijas un jautājumus. Galvenais, ko gribētu teikt, ir tas, ka, lai arī kā mēs uz to skatītos, Eiropas Savienībai ir uz to jāskatās kā uz energo drošību ļoti uh, izaicinošā kontekstā. Uh, Politiski, ekonomiski un uh, drošības aspektā mēs esam ekonomikas leipslīdes periodā. Mēs uh, būsim konkurence ar uh, spēlētājiem, kas nespēlē pēc tiem pašiem noteikumiem. Un galu galā mēs šeit runājam arī par energo nedrošību. Uh, Šajos divos ziņojumos eh, tika pieminēti iekšējie jautājumi, proti par iekšējās saskaņotības, iekšējās infrastruktūras attīstīšanu, par uh, solidaritāti, par tās veidošanu. Es domāju, ka tā ir ļoti būtiska daļa jebkādā uh, eh, energostratēģijā. Manuprāt, šeit ir ļoti svarīgi, lai būtu strateģiska iniciatīva. Ja būs iekšējā saskaņotība, tad mēs būsim izturīgāk kā kopiena, saskaroties ar izaicinājumiem. Un tajā pašā laikā mēs varēsim izmantot iespējas, kad tās parādīsies. Sākumā pieminēšu Krieviju, jo redzu, ka uh, tā nodarbina daudzus, runājot par energo drošību, un tad es pievērsīšos diviem galveniem jautājumiem - dažādošanas, enerģijas dažādošanas jautājumu. Tur būs runa galvenokārt par uh, piegādes ceļiem un avotiem, jo tas bija pirmais priekšlikums šajā ziņojumā. Un otrkārt, es īsi pievērsīšos NATO lomai energodrošībā. Es teikšu, ka Eiropas Savienībai būs jāiesaistās ar uh, visiem partneriem, būs jāstrādā ar visiem partneriem, tas nozīmē ar mūsu tagadējiem partneriem un ar vēl citiem partneriem dažādošanā. Uh, Par Krieviju un Eiropas energodrošību ir vairāk un pirmkārt Krievija uh, izmanto savas uh, attiecības ar Eiropas Savienību, lai ietekmētu, eh, tātad izmanto energo politiku, lai ietekmētu Eiropas Savienību, Un, kā mēs visi zinām, tad ir ļoti saržģīts attiecības tā ar kaimiņiem, un no savas puses, tad, tad arī nafta šeit ir jāpiemina. Tātad at, sarežģītās attiecības ar kaimiņiem ir eh, tiešām problemātisks jautājums saistībā ar Eiropas Savienības un Krievijas attiecībām. Runājot par uh, Krievijas un Ukrainas strīdu tagad un kā tas ietekmē Eiropu, es domāju, mēs uh, redzam, ka šeit paplašinās Eiropas Savienības Krievijas perspektīva. Jūs visi droši vien uh, esat uzklausījuši uh, prezidenta atvainojos premjera Putina preses paziņojumu 8. janvārī. Ļoti skaidrs virziens. Ja jūs vēlties eh, kaut ko šajā lietā darīt, tad jums kaut kas šajā lietā ir jādara. Es domāju, ka Krievija iekļaus enerģētiku savos eh, priekšlikumos par uh, Eiropas arhitektūras izmaiņām. Uh, Eh, daudz no jums droši vien zinās, ka viņi eh, vēlas drošības arhitektūras maiņu, un eh, šis strīds noteikti parādīsies arī saistībā ar ekonomiku un enerģētiku. Un Eiropas drošības arhitektūra nedarbojas labi, tad mums tā ir jāpārdomā. Ja mēs tos pārskatām, tad var izvirzīt argumentu, tad Eiropas enerģijas arhitektūra nedarbojas, kura mums un šādā gadījumā mums ir jāpārskata, un tādējādi mēs varētu uzskatīt, ka Krievija nepiekrīt tranzīta protokolam. Es domāju, jāpatur prātā tas, ka Krievija saskarsies ar nozīmīgām ekonomiskām problēmām 2009. gada laikā, un tas var novest pie interesants politiskās situācijas Krievijas iekšienē. Šajā kontekstā varbūt jāpaturprātā eh, tas, ka spiediens un izdarīšana uz Gazprom un valsts attiecībām var būt nozīmīga. Un ja mēs runājam par diversifikāciju. All, course, Protams, daudzveidība ir ļoti laba, un tas ir svarīgi. Tomēr, ja eh, piemin vairāk jautājumu. Kā turpmāka diversifikācija ietekmēs Eiropas Savienības solidaritāti? Ja mūsu galvenais mērķis ir Eiropas solidaritāte, ja mēs tālāk sadalām savu, mūsu avotus, tad mums ir jādomā par to, kas visvairāk apdraud enerģijas drošību un, un ko īsti. Jau mums ir grūti saprast pašā Eiropas Savienībā kas īsti ir e- e- enerģijas drauds. Un, ja mēs vēl tālāk skatām šo jautājumu, tad cik tā mēs varam iet. Otrkārt, kā diversifikācija darbotos bez pašreizējās solidar solidaritātes. Kā mēs vienotos, kur tad vajadzētu dažādot treškārt, ņemot vērā pastāvošo infrastruktūru? Kurš maksās par infrastruktūru diversifikāciju šajā, šajos grūtajos finanšu laikos. Un es domāju, ka mums ir jāmeklē konsekvences atbildes uz šiem jautājumiem. Vēl viens jautājums ir par to, ka mums ir jādomā, kādā veidā diversifikācija ietekmē mūsu partnerus. Ja mēs diversificējamies eh, savu partneru acīs, ko darīs tad mūsu partneri, vai viņi meklēs citus partnerus, un šajos gadījumos mums attiecības var izirt pa šuvēm. Un tad, kad mēs runājam par diversifikāciju, galvenais mērķis ir iegūt maksimāli daudz avotu, ceļu un enerģiju tipu kad mēs runājam par diversifikāciju gāzes jomā, mēs runājam par virzīšanos prom no viena lielā piegādātāja Krievijas, lai meklētu citus drošākus, noturīgākus ilgā termiņā. Dienvidu koridors šeit ir ar īpašu uzmanību, bet es gribētu uzdot jautājumu, cik tā tālu mēs esam diversificējuši. Pirmkārt, ir skaidrs no pagājušās vasaras, ka Dienvidu koridors ir ļoti sarežģīta joma, e, nestabila, ir dažādas e, sarežģītas geogrāfiskas, politiskas e, zonas, Kalnu Karabahā, spriedzes starp Gruziju, Krieviju. Tāpat ir jāpaturprātā, ka pat, ja mēs stiprinām ETC, BT un citus gāzes vadus caur Kaukāzu, arī tad mēs saskarsimies ar drošības draudiem. Ja mēs pārējām pie Vidusāzijas, cik tālu mēs varam būt droši, ka mums ir droši partneri ar drošiem avotiem? Vai tās ir plašākas attiecības, vai tas virza tālāk uz priekšu mūsu intereses? Daudzos gadījumos arguments diversifikācijā ir eh, mazliet īsredzīgs. Mēs tikai domājam par virzīšanos prom no Krievijas, nedomājot, uz kurien tad mēs iesim tālāk. Ja mēs domājam par Turkmenistānu, vai mēs varam būt pārliecināti, ka Irāna vai citas vidējo austrumu valstīm ar lielāku ražot spēju, infrastruktūru, politiskāk stabilas nekā Krievija var būt? Uh, varbūt vērsties pie tām. Tāpat mums ir jādomā par dive, daudzveidības rakstošajā reģionā. Mēs domājam par BTC, BTE, par Nabuko, bet vai mēs vienkārši nemainām vietām Ukrainu uz, uz, uz Turciju, pārliekot savas olas no viena groziņa citā groziņā. Protams, Turcija ir nozīmīgs partners ne tikai Eiropas Savienība, bet tā ir NATO locekla, tāpat arī mums ir jāsaprot, kāda būs Turcijas loma. Mēs esam uzklausījuši profesoru Reiliju, mēs esam eh, arī runājuši par attiecībām ar Krieviju. Tas viss ir svarīgi par to, vai mums ir reāla diversifikācija. Tālāk vidējie austrumi. Vai eh, tas ir alternatīvas piegādātājs kā reģions? Jā, doma ir laba, taču reģions ir nevisai stabils. Uh, un papildus tam kopš Eiropas eh, Savienība saņem eh, daudz naftas no šī reģiona, varētu būt saprātīgi saņemt daudz gāzes no šī reģiona, vai tā būtu strateģiska diversifikācija. Tālāk, eh, Ziemeļāfrika, Rietumāfrikā, to arī šeit ir līdzīgi nosacījumi. Es gribētu izvirzīt argumentu, ka mēs varam domāt par gāzes ražotāju stabilitāti, mēs varam runāt par stabilitāti galvenajos tranzītceļos Un ja mēs uzskatām, ka komerciāla di diversifikācija ir saprātīga un nozīmīga, tad mums tomēr ir jāpaturprātā politiskie un drošības aspekti. To... Un es pāriešu pie viena no attiecība aspektiem, kas tiešā veidā nav ziņojumā minēts, bet kas attiec uz visiem mūsu šor, esošiem partneriem. E, tika pieminēts, e, jā, e, protams, tas uz atomērģijas aģentūru Tas ir ļoti nozīmīgi runājot par eh, NATO, taču tālāk par NATO runājot un runājot par teroristu uzbrukumiem, pirātu uzbrukumiem vai pat eh, konfliktiem enerģijas piegādes kontekstā. Jautājums būtu svarīgs. Es tagad gribētu pieminēt pāris priekšrocības attiecībām ar NATO. Pirmkārt, NATO atbalsta to, un norāda, ka tai ir ierobežota loma un tā papildina citas vadošās organizācijas, tādas kā Eiropas Savienība, tā nevēlas būt ar dominējošu lomu. Tomēr eh, tas piešķir zināmas priekšrocības enerģijas eh, sektorā. Tai, eh, šeit ir plašāks partnerattiecību ap, apjoms, šeit tiek iekļauts tādas valsts kā Savienotās valsts Kanāda, Norvēģija. Uh, mums ir jādomā arī par citām, par tādām kā Vidusjūras valsts, Krieviju, eh, Persijas līča valstīm, eh, partneriem, kas ir nozīmīgi enerģijas drošībā. Tāpat arī mums ir jādomā par enerģijas pārvaldes iespējām Eiropas Savienības līmenī. Tāpat arī jādomā par jūras aizsardzības kapacitātēm un e, jūras vidas aizsardzību. Un ja mēs runājam par sašķidrinātu e, dabas gāzi, tad lielākā daļa tiks pārvadāta par jūru. Tas nozīmē, ka mums ir ļoti daudz jādomā par jūras vidi. Un es Eh, domāju, ka tie bija daži trūkumi zi eh, ziņojumā, par kuru mēs visi domājam. Pastiprināta sadarbība ar esošajiem partneriem mūsu, mūsu līdzīgi domājošajā kopienā. Un tagad daži secinājumi. Eiropas Savienībai būs eh, jākonkurē enerģijas sektorā nestabilā pasaulē. Tas nozīmē, ka mums ir nepieciešami rīki, un mēs esam pēdējo gadu, divus, trīs gadus vienojušies par to, kas mums ir jādara. Taču mums ir jāpiesaista tādas valstis, e, kas nav iecerējušas pievienoties Eiropas Savienībai, mēs visur nevaram e, izmantot vecos mehānismus. Tāpat arī kādi tad ir mūsu laika nospraustie termiņi. Eiropas enerģijas e, drošības ziņā ir jānosaka 2010., 15., 25. gads, kad mēs domājam, cik lielā mērā Eiropas enerģijas stratēģija būs pabeigta. Tālāk mūsu partneri, kādi tad ir viņu grafiki? Šajā sakarā es domāju, ka Eiropas Savienībai un Eiropai ir jāapzinās, kādi ir partneru valstu vāje punkti un kuros tās meklē palīdzību. Tāpat arī spēcīgie punkti, no, kuriem, no kuriem eh, dalī, eh, partneru valstis neatsacīsies. Un tagad es vēlos jums teikt paldies par uzmanību. Paldies, doktors, doktor Monigan, un tagad es dodu vārdu eh, Zabatilo kungam no Releks ģenerāla direktorāta. Paldies, priekšstādātā kungs. Paldies par iespēju izteikt dažus komentārus par šiem abiem pētījumiem, tos augstu vērtējam. Nav pretrunu. Šī diskusija notiek brīdī, kad esam ļoti jūtīgi, apzināmies ievainojamību Eiropas energoapgādā un tās uzticamību. Īsā laikā nemaz nevarēsim pieminēt visus šos jautājumus, norādīšu tikai uz to, ka daudz jautājumu, kur tika uzlieti uh, šajā strateģiskajā energo mm, pārskatā. Par tiem runājām pagājušajā novembrī un eh, diskutējām padziļināti. Esmu ārlietu komisijā un vēlos norādīt uz to, ka energoapgāde drošība ir divi aspekti. Pirmais - ārlietu un otrais - iekšējā tirgus aspekts. Mm, tas tiek runāts tikai jautājumam pieskaroties, bet vēlos norādīt uz to, ka ir ļoti būtiski, lai mēs būtu solidāri, kā tas pēdējo dienu laikā ir noticis arī, arī ne dalību valstīm. Mums jāizrāda solidaritāte tīri fiziski mm, eksistējošos un vēl uh, izbūvējumos uh, savienojumos. Tas ir būtiski. Būtiski ir Baltijas valstu piesaiste. Mēs runājam par uh, primāriem infrastruktūras projektiem uz Dienvidu Austrumu Eiropu, tāda ir nepieciešama. Un otrkārt, runiet arī par to, ka mums jārunā ir praktiski vienā balsī. Tas ir ļoti viegli, to ir viegli pateikt, bet mēs nevienmēr tā rīkojamies. Un tas arī ir viens no iemesliem, kādēļ mūsu energo apgādes dalība valstīs ir heterogēns, dažāds. Un dalība valstis, protams, balstoties uz situāciju apgādā, nosaka dažādas prioritātes. Ļoti būtiski ir šis pirmais, būtiskākais aspekts, tātad drošam, jā, drošai energopiegādēji būtiski ir arī iekšējā uh, Uh, komponenti un ārpolitikas uh, komponenti. Jā, patiesi ir jauna uh, dimensija, kāda ir pavērusies, kas norāda uz to, ka mēs um, nevaram vieglprātīgi izturēties, mums nopietni jāizturas pret šo jautājumu. Ne pirmo reizi mums ir problēmas ar gāzes piegādēm šajā gada desmitā tā jau ir ceturtā reize, un arī tam ir savi iemesli. Savi iemesli. Uh, jo tāds pastiprināts resursu nacionālisms visā pasaulē ir redzams, ne tikai Eiropā. Tas ir saistīts ar cenu svārstībām un saistīts arī ar to, kā dažādojums, kāds mums ir nepieciešams, uh, um, ietver sevī arī jaunus tirdzniecības riskus jaunos geogrāfiskos ceļos. Un tādēļ šis dienvidu koridors ir viens no sešiem primā, uh, prioritārajiem infrastruktūriem, par kuriem runājam arī pagājušā novembrī. Ir šīs abas uh, alternatīvas. Es varu pasvītrot uh, to, ka tās atšķirības, kādas šeit tika pieminētas, South Stream ir projekts uh, kopējai interesē, bet Nabuko vēl vairāk, jo tas ir Eiropas interešu uh, projekts. Un uh, jādara viss, lai tās problēmas, kādas aizvien vēl ir saistītas ar to, un mēs par to runājam jau ilgu laiku, tātad šīs problēmas jāatrisina. Nākošā iespēja, un es ceru, ka nākoša nedēļa Budapeštas. Uh, galotņu tikšanās reizē, kad runās par Nabuko cārļu vadu, skatījums jau būs skaidrāks un projekts drīz uh, iestādās uh, realizācijas iespēju diskusijās. Tātad šai izpratnē Eiropas uh, Savienība ir tāda ļoti skaidra ievirzi šajos projektos, ne tikai izcelsmi, bet arī tranzīta ceļus dažādo. Par enerģijas ārpolitiku kopumā runājot Eiropas parlaments 2007. gada septembrī rezolūcijā norādīja uz to, ka jādara vairāk šai jomā. Iekšējā dimensija ir cieši saistīta ar klimata pakotni un ārējā dimensija ir kas tāds, kur mēs arī šīs krīzes vērtējumā jāpārdomā mūsu instrumenti un mūsu iespējas. Piemēram, gāzes uzklāša, uzkrāšanas direktīva, direktīva par šiem gāzes uzkrājumiem. Un mums ir nepieciešams ātrākas iespējas infrastruktūras projektus, kas ir pareizi novērtēti, apkārtāt ar jaunām finansējumu iespējām un politisko atbalstu. It īpaši nozīmīgs ir šis politiskais atbalsts finansējumam. Priekšsēdētāj kungs um, jau vēlos noslēgt manu uzstāšanos, un ja ir jautājumi par atsevišķo manis teikto, tad ļoti labprāt atbildēšu uz jautājumiem. Paldies! Uh, Paldies, Sabatil kungs, un pirms mēs uzsākam debatas, es gribētu mm, eh, teikt dažas vārdas par Nabuko un arī par to, cik svarīgs ir šis jautājums. Par Nabuko runājot. Jūs, Railai kungs jūs runājat par vidus, vidējā termiņā eh, perspektīvu, izslēdzot Irānu un citus, un tāpat arī norādot eh, tādu savots kā Kaspijas eh, reģions un cent, Vidusāzija. Un ja mēs pieļaujam ļoti optimistisku, pat pārāk optimistisku scenāriju, tad jautājums par Irānas eh, kodol, jautājums par Irānas kodola programmu ir atrisināts, un Irākas stabilitāte ir sāstnieka, kas varētu būt ilgāka termiņa jautājums. Tad varētu sagaidīt, ka šīs valstis eh, pie, pievienojas Nabuko un nesaistošā veidā izmantojot parlamentāro diplomātiju, man ir bijušas sarunas ar Džalīlī, e, kurš apspriež Irānas kodolu jautājumu, un arī šodien e, bija saruna ar Irānas ārlietu ministru Safarī, kurš norādīja, ka jā, mēs zinām, kā embargo un citi jautājumi ir, bet fiziski Viņiem šobrīd ir 10 miljārdu kubikmetru, no kuriem ir komisionējusi Šveice, un 6 būtu pieejami, un pēc diviem gadiem viņi tīri fiziski varētu mums piedāvāt 40 miljārdus kubikmetrus. Es gribu norādīt, ka e, Nabuko ir plānots uz 31. Un Erdogan kungs runājā, eh, šobrīd runā priekšsēdētāju konferencē, kur arī tiek skatīts kopā ar Turcijas parlamentāriešiem gāzes piegāžu jautājums. To pieminēja arī mūsu kolēģis no NATO aizsardzības kolēģis. Un es ceru, ka mums klāt šeit ir jāpa, jāpahopa deshefera NATO ģenerālsekretāra cietoksnis un arī von Vogaukungs. Ar viņu tikās no mūsu komitejas runājot eh, ar, sarunā ar viņu norādīja, ka arī NATO enerģijas piegādes ir dro, un to drošība ir nozīmīgs jautājums. Un mums ir jādomā par patiesām alternatīvām, kas nozīmē atšķirīgus avotus un atšķirīgus piegādes ceļus. Kāpēc šis jautājums ir tik ļoti svarīgs? Aizvien vairāk mēs pārliecinamies par to, ka tas ir ar, ar politikas un drošības jautājums, ka tas netik daudz vairs attiec tīri uz enerģijas politiku, kā uz ārpolitiku, un tas ir jāskata ārpolitikas ietvaros saskaņā ar to, kas ir norādīts eh, Krievijas valsts drošības stratēģija, ka, eh, ka tas tiek izmantots kā ārpolitikas rīks. Otrkārt, kā jau mēs redzējām, nedro, eh, nedrošības iestāšanās skar miljoniem iedzīvotāju, un skār mūsu rūpniecības nozars. Un mēs, parlamentārieši, esam šeit, lai aizstāvētu pilsoņu intereses. Un tad, kad enerģijas problēma sasniedz tādu etapu, ka tas vairs nevar tikt eh, skatīts, šis jautājums aizslēgtām durvīm un samazināts tikai uz eh, divpusējiem vai komerciāliem apjomiem, un mēs turklāt tuvojamies vēlēšanu periodām, un ļoti drīz pēc, pēc četriem, pieciem mēnešiem Ikvienam no tiem, kas šeit pārstāv savus vēlētājus, būs viņiem jāatbild, ko tad jūs esat izdarījuši, lai varētu nodrošināt to, ka mūsu mājas dzīvokļi ir silti. Ko jūs esat izdarījuši, lai mūsu darbs varētu pastāvēt, lai mūsu rūpniecība varētu darboties? Eh, šajā krīzes laikā un šajās ekstrēmajās situācijās, eh, kādas mēs esam redzējuši TV ekrānos, kā piemēram Bulgārijā. Vai ir pietiekami daudz solidaritātes eh, šeit starp mums Eiropā, kā to pilnīgi pareizi norādīja e, sabatilkums. Tas izceļ to, cik politiski svarīgi ir šie horizontālie jautājumi kur, e, kurus pirmkārt ir jānorāda parlamentam. Es vēlos sacīt, ka e, e, paš, plašsaziņas līdzekļi ir atspoguļuši mūsu pūliņus, norādot, ka tomēr, ka pirmais tieši Eiropas parlaments saprat, ka Eiropas Savienībai kopīgi vienībās ir jāiesaistās šajā strīdā un arī saicināja kopā sarunu partnerus Gazprom no vienas puses, Ukra Ukrainas vadītājs no, no otras puses, lai tie varētu tikties un apspriest. Un tagad es dotu vārdu Paskos kungam, komitejas vicepriekšsēdētājām. Paldies! Es eh, ceru, ka tas, kas šodien notika, tiešām ir licis mums apņemties un ļoti nopietni skatīties uz šo situāciju. Pagājušreiz mēs to darījām, bet mums trūka politiskās grības ieviest secinājumus, pie kuriem bijām nonākuši. Tagad secinājumi ir gandrīz tādi paši, bet, uh, zināmā mērā, tie ir vēl pats svarīgāki runājot par sakām. Uh, Šis nav tikai ārlietu politikas jautājums, tas ir eh, strateģiski svarīgs jautājums. Šis ir tas eh, bi, eh, lielais jautājums, tā ir tā strateģiskā spēle, kas mūs gaida turmākajos 50 gados. Un ja mēs to nerisināsim, tad mēs uh, nekādi nevarēsim veiksmīgi darboties. Un, un globalizētā pasaulē, kas palielina mūsu savstarpējo atkarību, mēs atklājam, ka esam kļuvusi, kļuvuši daudz atkarīgāk un nevis savstarpēji atkarīgi no gāzes un naftas resursiem. Un šī atkarība uh, nav. Uh, tāda, kuru nevar izmantot ļaunprātīgi. Tātad to var arī izmantot ļaunprātīgi. Galvenā problēma uh, kas mums visiem ir jāatrisina, ir tas, ka resursi ir tādos nedrošos reģionos. Un problēma ir tāda, ka šos resursus mēs nevaram pārvietot un nevaram uh, viņus tātad pārvietot, un mēs varam tikai mazināt šo te reģionu nedrošību. Otrakārt, šī te pieeja, kas mums ir, ir vai nu individuāla, uh, vai kopēja pieeja. Šobrīd tā ir individuālā pieeja, kas dominē. Un tas ir nepareizi, jo tas uh, atspoguļojas uh, faktā, ka ir pretestība uh, veidot vienotu enerģetikas tirgu Eiropā, un sekas ir tādas, ka daži no mums, puse no mums, joprojām ir uh, Krievijas uh, ķīlnieki, Un uh, mēs esam ķīlnieki šiem te Krievijas strīdiem ar Ukrainu. Tās ir tās sekas, tās ir tiešās sekas šai te uh, pretestībai, negribēšanai veidot vienot enerģetikas tirgu uh, Eiropas Savienībā. Treškārt, Krievija. Krievija arī spēlē strateģisku spēli, jo tā vēlas uh, atgūt savu pozīciju, tā vēlas atkal pārzīmēt uh, līnijas un pārrakstīt noteikumus. Uh, kur Krievijai noteikti būs labāka pozīcija nekā tai bija iepriekš. Tātad mums nevajadzētu to nosodīt, jo ja mēs varbūt būtu Krievi, mēs varbūt darītu to pašu, bet mums vajadzētu reaģēt uz to, mums to vajadzētu analizēt un reaģēt. Noslēgumā gribētu teikt, ka attiecībā uz Nabuko un uh, gribu atsaukties uz pirmo runātāju. Uh, No Rumānijas viedokļa mēs no paša sākuma jau uzskatījām, mēs redzējām Saustrīm uh, projektu kā konkurentu Nabuko. Tātad tas nebija jautājums par to, cik daudz naudas mēs varam dabūt, ja mēs panāksim to, ka Saustrīm ir caur mūsu ūdeņiem, bet tas bija uh, politiski strateģisks jautājums. Tā bija problēma, ka Saustrīm uh, bija projekts, kas gribēja nogalināt Nabuko. Un mēs uh, tātad to redzējām tā, ka e, tātad tas ir konkurence, un otrkārt tiktu radīta saustriem, un treškārt tiktu pievilināti e, Nabuko dalībnieki pie saustriem. Un tas ir fakts, ka uh, parakstītāja puses uh, ir parakstījuši ne tikai Nabuko līgumu, bet arī saustriem. Un kas ir noticis? Uh, Krievija nevilcinājās uh, uh, likt ciest tiem, kuri Eh, centās eh, palīdzēt Krievijai, tas ir labs rādītājs. Mēs redzam, ka ja ir runa par eh, reālo, reālajām detaļām, tad Krievija nevilcināsies sekot savām egoistiskajām interesēm. Paldies. Uh, thank you, Pasku. I... Paldies, Pasko kungs, un tagad Oneskevičs kungs, mūsu komitejas vicepriekšsādātājs. Like to, to... Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu mazliet vairāk. Pa Eh, skatīt detalizētāk jautājumus, ko pieminēja Paskokungs. Mēs esam savu veidu aburtajā lokā, jo nekas nenotiek, vai vismaz ir tāda sajūta, ka nekas nenotiek ar Nabuko. Un eh, potenciālie piegādātāji Nabuko eh, tos samērā viegli manipulē Krievija parakstīt ilgtermiņa līgumus ar Gazpromu, lai vestu Krievijā, eh, lai vestu Turkmenistānā, Kazahstānā saražoto gāzi caur Krieviju. Un mēs esam, mums ir jā, mēs esam parakstījuši rezolūcijas un arī uzskatām, ka Eiropas Savienība ir jāpiešķira šim projektam, Nabuko projektam, pietiekami liels finansējums, tieši tāpat kā to mēs darām ar Galileo projektu. Un atbildu šo jautājumu būtu tāda, ka mums vajadzētu vairāk jādomā pār sekojošiem elementiem. Mēs saskaramies ar problēmu, ka ne ne jau būtu tā, ka Gazprom ir vienīgais gāzes ražotājs, bet Gazprom ir vienīgais gāzes piegādātājs. Gazprom kontrolē cauruļvadus, un tieši tas pats attiecas uz naftu. Ar vienu izņēmumu ir viena eh, naftas vads, kas atrodas eh, Krievijā, bet nepiedar Krievijai, tas ir CPC. Kaspijas, eh, tā ir kas, CPC Kaspijas naftas vadu korporācija. Un tad, kad uh, eh, eh, cauroļvadi netiks, neatradīsies Krievijas valsts vai Gazprom kontrolē, tad situācija varētu mainīties. Un tīri paradoxāli, ja mēs iedomājamies, ka ja eh, tā, tas ir cauruļvads, kas atrastos Krievijā, bet ko nekontrolēt Krievijas valdības situācija būtu daudz labāka. Un galu galā Eh, ir attīstīta sašķidrinātās eh, dabasgāzes tehnoloģija, un es domāju, ka mm, vai, vai ir kāda iespēja izmantot sašķidrināto naftas gāzi komerciāli pievilcīgākā veidā nekā gāzi, kas tiek piegādāt pa cauruļvadiem? Rofsinkungs nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par ļoti informatīvajām un interesantajām diskusijām. Es gribētu pieminēt ilgtermiņa perspektīvu, kas attiec uz Ziemeļpolu. Jūs zināt, ka ledus kūst Ziemeļpols pēc dažiem gadiem, varbūt pat ne pēc pieciem gadiem, bet ātrāk, uh, būs izkuses, tur nebūs ledus, un mēs zinām, ka ziemeļ, zem ziemeļa pola ir milzīgi eh, naftas un gāzes uzkrājumi. Eh, Dānijā, kurai piedara arī Grenlande, šīs valstis mēģina veidot, iegūt naftu gāzi šajā reģionā, un tas nozīmē, ka sašķidrināta gāze varētu tikt pārvadāta no uh, šī reģiona pie mums. Un šobrīd eh, resursi tiek uzskatīti par eh, milzīgiem un pastāv cīņa starp Dāniju, Krieviju, Kanādu eh, pār robežu, pār robežu noteikšanu, un mēs mēģinam no Dānijas puses, lai starptautiskā tiesa Hāgā šo problēmu atrisina. Taču, ja mēs skatāmies ilgā termiņā, kā jau tas ir darīts diskusijā šeit, tad tas varētu tikt uzskatīts kā alternatīva vai papildinājums. Es drīzāk gribētu teikt, kā papildinājums piegādēm Eiropas Savienībā. Un visbeidzot, eh, ir valsts, Bulgārijā nav gāzes, bet viņi būtu daudz eh, labākā situācija, ja būtu veidot starp savienojumi. Tādu nav, un mums ir jāveido ļoti nozīmīgi starp savienojumi, it īpaši. Et, eh, tā kā mēs izmantojam aizvien vairāk vēja enerģiju, tad mums ir nepieciešama starptautiskā savienojuma ar augstu kapacitāti. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, neliels komentārs. Pa, būs e, ekspertīzes ziņojums par naftasgāzes uzkrājumu Arktikā, tas tiks prezentēts līdz ko gatavs Kellankungs. Paldies priekšsēdētāji, es gribētu pateikties visiem runātājiem par ļoti uh, plašo informāciju, bet manuprāt, šīs prezentācijas rezultāts ir tas, ka lētās gāzes piegāžu ēra ir galā. Gāze kļūst e, dārgāka Bet, manuprāt, e, šokējušas ziņas bija par saustrīmu, un tas ir saistāms ar politiskām kļūdām un politiskiem nepareiziem aprēķiniem, kādus ir e, e, izdarījušas atsevišķas valstis, cerot, ka tām būs nodrošinātas lētas piegādes caur alternatīviem gāzes vadiem, kurus piedāvā Krievijas puse. Un, manuprāt, Drošums eh, ir visnozīmīgākais eh, tu, eh, tuvākajā periodā un arī jānorāda, ka totalitāri režīmi varētu būt mazāk uzticami un vairāk gribētu izmantot gāzes ieročus kā politisku sviru, gāzes piegādes kā politisku sviru. Un es tagad gribu atgriezties pie tā, ko sacīja Monakarn kungs par nepieciešamību stiprināt sadarbību ar uh, līdzīgi domājošiem partneriem, citiem vārdiem sakot, stiprināt transatlantisko sadarbību, jo mums ir nepieciešams vairāk drošuma, paļāvības, un otrais eh, atslēgas vārds ir solidaritāte. To pieminēja kolēģis Pasko. Eh, mēs saskaramies ar dilemmu, vai ir jāuzsāk individuālas pieejas, meklējot īstermiņa risinājums, vai mums ir jāmeklē strateģiski risinājumus visiem kopā. Un tagad divi jautājumi par enerģijas hartas efektivitāti un tās protokolu. Mēs zinām, ka tieši šajā pašā telpā Bosēčevs, Krievijas Eiropas lietu komitejas priekšsēdētājs mums sacīja eh, mazāk nekā pirms gada, ka Krievijas, Krievija ir parakstījusi enerģijas hartu, kad tā bija vājās pozīcijās, un tagad tā ir gatava to pārskatīt, jo tā uzskata, ka eh, tā ir par labu uh, Eh, patērētājiem un nevis ražotājiem. Un tagad eh, otrais jautājums par Krievijas spēju saražot pietiekam daudz gāzes, jo statistika rāda, ka gāzes promprodukcija ir tajā pašā līmenī sta stagnējoša no nu jau aptuveni astoņus gadus, un vai tas varētu būt rezultāts šīs kompānijas politizēšanai. Paldies, Skelens kungs, Severīna kungs, paldies priekšsēdētāji. Es negribu atkārtot argumentus, kurus atgādināja kolēģi. Es atbalstu jau izteiktos viedokļus. Es gribētu norādīt to, ka resursi ir nedrošās jomās un mums ir jāapzinās tas, ka Atsevišķas jomas kļūst problemātiskas. Es gribētu izmantot šo iespēju, lai uzdot man gan kungam divus jautājumus. Pirmais jautājums - vai jūs uzskatāt kā eksperti, ka Eiropas Savienība varētu būt ar efektīvu ārlietu enerģijas politiku bez iekšējas kopīgas politikas par enerģiju? Jūs pieminējāt, Monagan kungs, iespējamo konfliktu starp diversifikāciju un solidaritāti. Vai šis konflikts varētu tikt pārvadāts? Jā, Vai arī mums ir nepieciešama patiesa kopīga stratēģija enerģijas politikai un nevis tikai vienkārši morālais solidaritātes pienākums? Un mans otrais jautājums būtu tāds, ka daudzi Ukrainas pārstāvi ir sacējuši, ka stratēģija ir jāuzskar, kā, jāuzskata kā pret Krievijas interesēm. Vai jūs varētu identificēt divus vai trīs piemērus Eiropas kopīgai stratēģijai? Kuri varētu būt pieņemti no Krievijas kā, kā aizstāvošs leģitīmās intereses, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi, ja mēs vēlamies virzīt uz priekšu stratēģiju, kas nav balstīta uz konfliktējošiem, e, uz konfliktējošām pieejām. Ko tad mēs varam darīt, lai varētu nodrošināt paši savu drošību, negraujot citu drošību? Paldies, Severīna kungs! Mr. Tanak. Tanak, kungs, lūdzu. Uh, Paldies, priekšsēdētāji, divi ļoti īsi jautājumi. Viens būtu tāds, ka Krievija apzinās tās briesmas, eh, kādas var nozīmētu gāzi, gāzes eh, piegāžu, kā ieroča izmantošana un eh, cik, un cik lielā mērā tas ietekmētu, ietekmētu gan solidaritāti, gan enerģijas, dažādu enerģiju izmantošanu situāciju Krievijā. Un mans jautājums būtu šajā sakarā, vai Krievija spēs attīstīt eh, tādu kā gāzes op OPEC, jeb kā naftas e, ražotāju valstu padomu, tieši tādu pašu gāzes e, ražotāju valstu padomu, e, līdzīgi kā OPEC, kas tagad tiekas Katārā. Vai šīs gāzes OPEC varētu patronalizēt gāzes piekādes gan pa cauruļvadiem, gan, gan pa jūru, jo jūs varat kontrolēt ražošanu, tranzītu, bet tad, kad ir sava veida tāds Eh, tāda kā LNG, jeb sašķidrinātas sistē, eh, gāzes sistēma, ko tiek ievesta no Norvēģijas, Alžīrijas, Katāras, Austrālijas, tad, eh, tad tirgus ir daudz caurskatāmāks un atvērtāks. Un vai mēs tiekam kontrolēti kā OPEC klubs? Un mēs esam dzirdējuši arī no daudzām, daudziem citiem avotiem,